Liebe Kollegen, liebe Kollegen, begrüße Sie. Dārgie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu sēdes turpinājumā. Sēdes sākumā gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka 6. un 9. punkts ir samainīti. To jau teicu no rīta, neviens neiebilda. Un es gribētu lūgt šodienas un rītdienas darba kārtības izskatīšanā būt visiem ļoti disciplinētiem un turēsimies lūdzu pie šiem te laika norādēm. Pretējā gadījumā mēs nepaspēsim visu izskatīt. Uh, jo mums ir ļoti daudz arī interesanti viesi ielūgti. Un ar to arī sāksim. Kā pirmais pie mums ir ieradies Ungārijas prezidentūras pārstāvis. Tas ir Felegija kungs, viņš ir ministrs, un Nitrai kungs, kurš arī ir ministrs. Sirsnīgi jūs abus sveicu mūsu komitejā. Felegija kungs ir eh, Nacionālās attīstības un klimatu un ergo jautājumu ministrs, un Nitrai kungs. Uh, ir valsts informācijas un komunikācija ministrs. Mums ir stunda laika, un mēs vienojāmies, ka no paša sākuma abi ministrijas izteiksies, un tad jūs varēsiet uzdot jautājumus. Tā tad mēs varam sākt. Vai jūs vēlētos sākt? Lūdzu, Feligija kungs. Thank you very much. Liels paldies! Pirms es pārēju uz ungāru valodu, es gribētu jūs visus sveikt un eh, pateikt, ka man ir liels gods būt šeit un prezentēt Ungārijas prezidentūras programmu jūs komitejā. Pavisam īsi es gribēšu paskaidrot mūsu valdības struktūru un Nacionālas attīstības ministrs ir arī šeit, un eh, jums jāsaprot, kāpēc šeit atrodas divi ministri. Pēc eh, tam, kad darbā stājās jaunā valdība pirms septiņiem mēnešiem, darbu sāka divas jaunas ministrijas. Viena tiek dēvēta par Nacionālās attīstības ministriju, kuras uzraudzībā ir vairāk jautājumu, tā skaitā infrastruktūras jautājumu, telekomunikācijas, enerģētika un transports. Un mums un tāpat arī kohēzijas un reģionālās attīstības jautājumi, valsts aktīvu pārvaldība, valsts iepirkuma politika un tā tālāk. Tātad tā ir tāda diezgan liela ministrija un šī iemesla dēļ. Tā kā ministrs ir atbildīgs par vairākām padomēm. Mēs esam iekļāvuši arī, mēs esam vienkārši savus darbus sadalījuši un uh, valsts ministrs pār, pārstāv tātad telekomunikācijas sektoru un vada padomi. Savukārt es pats risinu citus jautājumus. Nu, to visu paturot prātā, es gribētu tagad pāriet uz ungāru valodu un prezentēt mūsu prezidentūras darba kārtību. Tisztelt elnök úr, a tisztelt... Godātais priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, man tas tiešām ir liels gūts pārstāvēt Ungārijas prezidentūru šeit un stādīt priekšā uh, Eiropas Savienības prezidentūras prioritātes enerģētikas jomā. Uh, Eiropas Savienības prezidentūras un Ungārijas prezidentūras mērķis ir panākt spēcīgu un konkurētspējīgu Eiropu, un lai sasniegtu šos eh, mērķus, mums ir liela uh, nozīme jāpiešķir enerģētikas politikai. Ungārijas prezidentūras laikā mēs uh, izskatīsim strateģiskus dokumentus kas daudzus gadu desmitus noteiks Eiropas enerģētikas politiku, tās ievirzi un instrumentus, kas uh, tiks izmantot, lai šos mērķus sasniegtu. Ungārija kā prezidējošā valsts darīs visu, lai turpmākā pusgada laikā uh, risinātu tos eh, jautājumus, kas ir prioritāri uh, um, arī saglabātu prioritārs Eiropas līmenī. Tas ir obligāti nepieciešams, ja mēs vēlamies Eiropas mērķus, tā skaitā arī Eiropas 2020. gada stratēģiju un šos te 20-20-20 mērķus enerģētikas jomā, ja mēs tos vēlamies sasniegt. Ungārijas prezidentūra kā pirmo svarīgo notikumu organizēs 4. februārī uh, Eh, inovāciju un enerģētikas jautājumu pasākumu. Eh, šī tikšanās tiks organizēta, lai skatītu enerģētikas politiku un ar to saistītos jautājumus un lai pieņemtu lēmumus, kas būs vadoši. Padomē, vispārējo lietu padomē eh, tiks skatīti šie jautājumi, un eh, mēs gribam pieņemt lietišķus lēmumus samitā februārī. Enerģētikas stratēģijas sagatavošana sākās pagājuši gadu, un eh, tur eh, svarīgākajās jomās ir prioritātes, un tas ir saistīts arī ar komisijas priekšlikumiem un parlamentu priekšlikumiem, piemēram, eh, iekšējā tirgus pabeigšana, energoefektivitāte, infrastruktūra, eh, inovācijas, pētniecība, nacionālie energoresursi un starptautiskās attiecības enerģētikā. Padome uzskata, ka galvenajās prioritātēs mm, tās būtu jāīsteno reģionālās sadarbības ietveros. tie uzdevumi, kas ietilp šajās prioritātēs, uh, tur ir nepieciešams finansiāls atbalsts vai nu no nacionāliem vai Eiropas līdzekļiem. Manuprāt, ir svarīgi uzsvērt, ka mēs uh, rēķināmies ar šīs komitejas deputātiem un arī ar ministriem, kam ir uh, jāparādz attiecīgie finanšu līdzekļi šīm te prioritātēm. Ungārijas prezidentūrai ir īpaši svarīgi uh, šīs prioritātes īstenot līdz 2020. gadam. Ungārijas uh, prezidentūra uzskata, ka šīs traģēdijas stūrakmens ir kopīga un uh, labi saskaņot infrastruktūras attīstība. kas ir uh, jāsasaista ar attīstības prioritātēm un ir jāsaīsina arī atļauju sniegšanas procedūras un ir jāizstrādā izmaksu sadalījums infrastruktūrā, lai varētu izveidot e efektīvu enerģētikas tirgu. Ir jāveic ne tikai pasākumi Eiropas enerģētikas politikas ietvaros, bet arī kopīgi jāuzstājas attiecībā pret trešajām valstīm. Ir īpaši svarīgi, lai visi pilsoņi e, justu, ka energo piegādes ir drošas, ka pastāv šī piegāžu drošība, un lai to panāktu, ir jāņem vērā ilgtspējība un konkurētspēja. Pirmā viedokļa apmaiņa par šo dokumentu padomē notika uh, trīs nedēļas pēc dokumenta pieņemšanas, līdz ar to mums ir tikai provizoriskas nostājas. Ungārijas prezidentūras laikā mēs vēlētos eh, turpināt šī dokumenta skatīšanu. Un jo īpaši attiecībā uz Eiropā domi 4. februārī un uz energo samitu arī, kas būs februārī. un ir jāpieņem arī padomu secinājums saistībā ar šo stratēģiju. Kas attiecas uz infrastruktūru, tad mēs eh, noteicām sev kā mērķi eh, saskaņot labāku energoinfrastruktūru un klimata un energoefektivitātes mērķus ņemt vērā, jo īpaši, kas attiec uz atjaunīgajām enerģijām, uz eh, siltumnīca efektu gāzu emisijām un tā tālāk. Un arī, kas attiecas uz uh, 2050. gada mērķiem par CO2 samazinājumu un arī uz energoresursu struktūru un jārunā arī par sasaisti ar uh, trešajām valstīm. Te no vienas puses mēs domājām par viedo tīklu izbūvi un to attīstīšanu, lai būtu aizvien plašāks e, piedāvājums, lai būtu vairāk piedāvājums uh, pakalpojumu sniedzēji. Un uh, ir arī jāveicina CCS sistēma attīstība. Ir jāsaskaņo nacionālajie attīstības plāni, iekšējā tirgus funkcionēšana, uh, pra, tirgus prasības un investīciju projekt, projekti, kā arī Eh, tie projekti, kas tiek finansēti ar Eiropas līdzekļiem. Sastībā ar finansējumu ir jānodrošina, lai eh, lietotāja princips tiktu ievērots un lai tiktu nodrošināta enerģētikas resursu cenu caurskatāmība. Komisija prognozē, ka uh, sasaistītais, eh, integrētais eh, enerģetikas tirgus prasīs eh, tūkstošu miljārdu eiro investīcijas. Mums ir jāizveido kopēja nostāja par to, ar kādiem līdzekļiem mēs finansēsim šos projektus, kādi atbalsta mehānismi tiks ieviesti un cik lielā apmērā būs Eiropas atbalsts. Uh, jādomā par to, kuri koridori būs prioritārie un kuri projekti būtu jāatbalsta. 2011. gadā komisija nāks klajā ar ieteikumiem energoinfrastruktūras uh, finansēšanai, un tāpēc Organizācijas prezidentūra organizēs 16. Uh, un 17. maijā konferenci par energoinfrastruktūru. infrastruktūru Vēl viens svarīgs elements ir energoefektivitātes jautājums. Energoefektivitātes plāns un tā pārskatīšana ir viens no svarīgākajiem punktiem Ungārijas prezidentūras darba kārtībā. Man šķiet, ka ļoti svarīgi būs turpmākajos mēnešos eh, Eiropas līmenī izveidot pamatu turpmākiem soļiem, ko mēs spērsim nākotnē. jāņem uh, vērā nesen pieņemtie parlamenta ieteikumi par šīs stratēģijas pārskatīšanu. Līdz ar to mēs varam būt pārliecināti, ka energoefektivitāte būs tiešām svarīgs punkts mūsu darba kārtībā. Arī lietišķās diskusijas par energostratēģiju līdz 2020. gadam uh, arī to pasvītro, ka Eiropas uh, energotaupības potenciāls ir eh, jāizmanto vēl plašākā mērā. Un, ero, eh, un arī ekonomikas izaugsme ir jāatsaista no um, enerģijas nepieciešamības. Šī pieeja arī eh, dos konkrētas priekšrocības uh, pilsoņiem, jo tad eh, gāzes un citi rēķini nebūs tik augsti. Energoefektivitāte ir ne tikai Eiropas iekšējā prioritāte, tā ir arī joma, kurā sadarbība ar citām valstīm eh, ir eh, svarīga. Tās ir bieži vien valsts ar augstajiem emisijas līmeņiem. Sarunas padomē parādīja, ka ekodizains un ekomarķēšana ir svarīgi aspekti Bet šeit jāņem vērā arī tie sektori, kur ir lielākais energoietaupījuma potenciāls. Tās ir satiksme un ēku sektors. Uh, publiskajam sektoram šeit būs svarīga loma. Šeit es domāju par investīciju veicināšanu, publiskajām izsolēm un tā tālāk. Mēs uh, varam domāt šeit arī par šo te uh, gudro pilsētu iniciatīvu. Uh, Eiropā, un šeit priekšrocības jau tagad ir redzams. Kā prezidentūra mēs balstoties uz komisijas eh, paziņojumu strādāsim šajā virzienā, lai padome jūnija energo padomē var pieņemt secinājumus attiecībā uz rīcības plānu. Ungārijas prezidentūra atbalsta komisijas eh, nolūku tādu plašāku perspektīvu veidot energopolitikai un izveidot uh, plānu līdz 2050. gadam. Mēs ceram, ka šī plāna izstrāde būs veiksmīga. Enerģijas stratēģija te noteikti ir jāņem vērā. Kā prioritāri jautājumu mēs skatīsim arī energotirgu integritātes dokumentu un uh, regulu par šo tirku caurskatāmību. Pēdējās sarunas padomē ir novedušas pie secinājuma, ka ir vajadzīgs tiešām tāds iekšējais tirgus, kas ņem vērā patērētāju intereses un uh, parāda, ka patērētāji var uzticēties cēnu noteikšanas metodēm. Šeit ir jābūt caurskatāmībai. Un uh, prezidentūra tāpēc centīsies um, šīs sarunas virzīt uz priekšu pēc iespējas labāk. Atbildīgajās padomas darba grupās šīs sarunas jau sākās decembrī, pēc dažām nedēļām mēs jau varēsim gūt zinām skaidrību par padomas nostāju. nostāju. Kā jūs varat redzēt, tad um, šajā projektā ir arī kopīgi Uh, punkti ar MIFID direktīvu, piemēram, un tirgus ļaunprātīgas izmantošanas direktīvu. Šeit mēs pievērsīsim īpašu uzmanību konsekvencei un uh, jānovērš, ka šeit ir uh, paralēli noteikumi. Mēs esam pārliecināti, ka mēs auglīgā sadarbībā ar parlamentu varēsim šo dokumentu skatīt un pēc iespējas drīzāk panākt vienošanos. Ja mēs varēsim vienoties par to, ka mēs eh, vienojamies pirmajā lasījumā, ka tas ir mūsu mērķis, eh, tad es domāju, ka mēs varēsim uh, ka mums tad vajadzētu pēc iespējas drīzāk sākt sarunas, lai varētu panākt politisko vienošanos samitā jūnijā. Priekšsādātāja kungs, dāmas un kungi, es saprotu, ka rezultāti eh, ir panākam tikai sadarbībā ar jums un dalību valstīm, tāpēc es ceru, ka jūs atbilstīsiet mūsu programmu. Sastādot šo programmu, mēs ņēmām vērā to, ka Ungārija ir trešā uh, prezidentūra trio laikā, pēc Spānijas un Beļģijas prezidentūras, mēs tagad uzņemamies šo darbu, un mēs esam konsultējušies arī ar Poliju, kas vēl gatavojas šim darbam, un var jums apliecināt, ka Ungārijas prezidentūra ir atvērta konsultācijām un kompromisiem. Paldies par uzmanību, un es ar nepacietību gaidu jūs jautājumus. Paldies! Paldies! Tagad Nītrāja kungs, jums vārds. Tisztelt uh, elnök úr, tisztelt bizony. Godātais priekšsēdētāja kungs, deputāti, dāmas un kungi, es gribētu jūs sirsnīgi sveikt Ungārijas prezidentūras vārdā, un es gribētu arī sirsnīgi sveikt tos, kas uh, seko šai sanāksmē internetā. Ungārijas prezidentūras mērķi ir uh, saprotami kā tiekšanās pretī spēcīgai Eiropai, taču tur iespējams veiksmīgi īstenot tikai tad, ja tiks padziļināta sadarbība un um, ja šai sadarbība tiks arī paplašināta. Mēs darīsim visu iespējamo, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu Eiropu. Runājot par Ungārijas prezidentūras mērķiem, man jāsaka, ka mēs vēlamies dialogu un konsensu, un tikai tad mēs varēsim panākt labus rezultātus, ja mēs iesaistīsimies visu šajā darbā, un tieši tāpēc es tuvāko dažu mēnešu laikā ļoti stipri iestāšos par dialogu un balstīšu uz to savu darbu. Es esmu pārliecināts, ka mums ir jārīkojas ātrāk, jo arī pasauli mainās ļoti ātri, un it īpaši tas ir skatāms telekomunikāciju jomā. Mums savu lēmumu ir jāpieņem saulēcīgi, lai mēs labāk varētu izmantot šīs te ātrās izmaiņas un ātrāk tam pielāgoties. Uh, Veikla, dinamiska un uz, uz vienprātību balstīta rīcība ir mūsu mērķis. Kā telekomunikācija padomas priekšsēdētājs, es gribētu nākotnē panākt spēcīgu un ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu, līdzīgi kā tas ir bijis jau iepriekš. Priekšsēdētāja kungs, godētāji deputāti, Ungārijas prezidentūras programma stingri balstās uz pagājušajā gadā pieņemto digitālo darbu kārtību Eiropai. Es gribētu sirsnīgi pateikties Beļģijas prezidentūrai par to, ka tā šajā jautājumā rīkosies ļoti apņēmīgi un konsekventi. Aizstāvot arī mūsu viedokli. Digitālajā darba kārtībā ir runa par Eiropas ekonomisko izaugsmu un konkurētspēju, un tāpēc Ungārijas prezidentūra uh, viennozīmīgi dos savu pienesumu, lai īstenot digitālo darba kārtību. Mēs esam gatavi aktīvi strādāt pirmajā digitālajā sapulcē. Dalību valstis, civilās pilsoniskās organizācijas, nozars pārstāvji, tiem visiem ir jābūt apvienotiem šajā dialogā. Ungārijas prezidentūra vēlas arī panākt būtisku progresu digitālās darba kārtības eh, jomā attiecībā uz diviem likumdošanas aktiem. Pirmais likumdošanas pasākums ir saistīts ar tīklu un eh, informācijas drošību. Informācijas sabiedrība mūsu ikdienas dzīvē ir saredzama katru dienu, gan mājās, gan darba vietā, un mēs redzam šos te sasaistītos tīklus, bet no otras puses uzbrukums Igaunijas infrastruktūrām 2007. gadā parāda, cik nedroši šī sistēma uzticība un tīklu drošība ir jāuzskata par prioritāru jomu Eiropā. Jaunais komisijas priekšlikums saistībā ar Eiropas tīklu un informācijas drošības aģentūras pastiprināšanu ir saistīts ar šīs organizācijas mandātu pastiprināšanu. Mēs domājam, ka līdz ar ENISA modernizēšanu lietotāji iegūs lielāku drošības līmeni. Es ļoti priecājos, un mēs arī, mums ir arī ļoti liels cerības saistībā ar sadarbību ar Čičesteru kungu, kurš ir referents par šo jautājumu, un mēs ceram, ka šis darbs palīdzēs ātri panākt progresu. Ļoti būtiska daļa uzticības veicināšanā un drošības garantēšanā ir infrastruktūras aizsardzība. Šajā jomā Ungārijā notiks augsts līmeņa konferences, kurā piedalīsies dažādi ministri. Konferences notiks pie Baltāna ezera, un es gribētu arī jūs uzaicināt uz šo augstu līmeņu sanāksmi. Ungārijas prezidentūras laikā Mūsu otrā likumdošanas prioritāte saistībā ar, ir saistīta ar radiospektra programmu, jo pie attiecīgi pielietojama radiofrekvenču spektrs var dot ļoti būtisku pienesumu digitālā tirgus attīstībā, bezvadu pakalpojumu sniegšanā un tā tālāk. Te ir runa par Eiropas Savienības radiofrekvenču stratēģiju, un tāpēc mēs priecājamies, ka komisija ir nākus klajā ar savu priekšlikumu šajā sakarībā. 6. janvārī mums notika trīspusēja tikšanās Budapeštā par šo tēmatu. Tur piedalījās Nelī Krūsa, Gunārs Hokmarks. Arī es tur piedalījos. Mēs apspriedām svarīgākos elementus, kas ir iekļaut šajā komisijas priekšlikumā, un mēs runājam arī par uh, ceļa karti. Es gribētu šajā sakrībā uzteikt Beļģijas prezidentūras darbu Cerams, ka Ungārijas prezidentūras laikā mums izdosies panākt vēl lielāku progresu. 3. decembrī es piedalījos padomas sanāksmē, un arī tur mēs runājam par šo tēmatu. Šis dokuments ir īpaši svarīgs, un ministru viedoklis ir uh, E, viennozīmīgs, vienāds. Bet jautājumā par to, kā mēs varam uzlabot situāciju, ir nepieciešams vēl īstenot papildus diskusijas. Ungārijas prezidentūra mēģinās arī šajā jomā satuvināt viedokļus. Mums ir jāatrod atbildes uz tādiem pamatjautājumiem, kā piemēram, kā dalību valstu līmenī un kā Eiropas Savienības līmenī mēs varētu satuvināties. 2012. gadā Ženēvā notiks pasaules telekomunikācija konference. Tur kopā ar uh, radiofrekvenču jautājumu izskatīšanu tiks pieņemt nozīmīgi lēmumi, piemēram, par to, kur un ar kādiem pakalpojumiem var izmantot šo radiofrekvenču spektru. Mums ir jānodrošina, ka Eiropas Savienības intereses šajā jomā tiek pilnībā ņemts vērā. Līdztekus digitālajai stratēģijai. Drošība un radiofrekvenču spektrs tiek uzskatīti par uh, būtiskākajām prezidentūras prioritātēm telekomunikāciju jomā. Mēs esam gatavi izpētīt arī citas komisijas iniciatīvas, piemēram, attiecībā uz e-pārvaldību. Padome visticamāk izstrādās secinājumus šajā te jomā. Es gribētu vēl norādīt, ka komisija ziņojumu par Eiropas Savienības iekšējiem uh, viesabunēšanas pakalpojumiem uh, nāks klajā un drīz ar šādu ziņojumu par šiem te vies, viesabunēšanas pakalpojumiem. Šobrīd par to, te, to notiek vēl diskusijas, mēs esam atvērti viedokļiem un tas viss mums ir jādara, lai mēs varētu spērt nozīmīgus soļus uz priekšu. Nākamais temats. Eiropas parlamentam arī ir diezgan tūpies sirds, te ir runa par EGF. Es eh, zinu, ka pozitīvie rezultāti mano sarunās ir ņemti vērā Eiropas Savienības prezidentūra ir pilnībā iestājusies eh, par satelītu navigāciju sistēmu ieviešanu. Es zinu, ka šī tēma ir izskatīta dažādās padomas struktūrās un eh, arī Eiropas parlamenta dažādās komitejās par to ir runāts. Eiropas komisija nāca klajā ar savu paziņojumu 18. janvārī, un, protams, arī mēs iekļausim darba kārtībā šī temata apspriešanu. Mēs ceram, ka jau martā mēs varēsim nākt klajā ar uh, padomas secinājumiem. Parlamenta darbs un arī Kramekta kunga darbs viņš tātad ir atbildīgs par šo jautājumu, būs arī ļoti nozīmīgs šajā darbā. saistībā ar secinājumu projektu par eh, PRS un Galileo. Mēs šo darbu turpināsim, un mēs ceram, ka mums izdosies padomē satuvināt dažādos viedokļus. Es zinu, ka ITRI komiteja ir iekļāvusi šo, bija iekļāvusi šo punktu savā darba kārtībā, un tiks apspriests arī Glānskunga ziņojums. Uh, godātie deputāti, man ir ļoti liels cerības saistībā ar mūsu kopējo darbu, ar ko mēs varam pastiprināt informācijas drošību Eiropā. Tas ir mūsu uzdevums. Sirsnīgs paldies, un es ar prieku gaidīšu jūs jautājumus. Paldies. Paldies abiem ministriem. Tagad mums uh, Vēl ir 25 minūtes laiks uzdot jautājumus un saņemt atbildes, jo pēc tam četros ieradīsies komisārs Ettingers. Līdz šim esmu saņēmis 13 eh, pieteikums uzstāties un uh, piesakās arī pārējie. Tātad, ja visi vai pēc iespējas vairāk grib uzdot jautājumus un saņemt atbildes, tad katrs var runāt tikai vienu minūti. Un es jūs tiešām lūdzu koncentrēties, izteikties īsi, lai pēc iespējas vairāk kolēģi varētu uzdot jautājumus. Vispirms Gurka kungs. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. godātais ministra kungs un valsts ministra kungs gribētu uzdot jautājumu par enerģētikas politiku. Prieks dzirdēt, ka pie Ungārijas prezidentūras prioritātēm joprojām pieder arī enerģētikas politika. Tomēr pastāv risks, ka krīzes pārvaldības pasākumu visu pārējo aizstumju uh, uh, citā plānā. Uh, jo mums eh, taču ir arī jārisina enerģētikas jautājumi, neskatoties uz krīzi. Un tāpēc man ir prieks, ka tagad eh, šis temats tiek skatīts. Infrastruktūra ir ļoti svarīga enerģētikas jomā, jo bez atbilstošas infrastruktūras nav iespējams eh, izveidot labu iekšējo tirgus. Ir daudz reģioni, kas saskars ar problēmām, bet vissliktākajā situācijā ir Dienvidaustrum Eiropas reģions. To mēs redzējām jau gāzes krīzes laikā. Lai varētu pārvarēt šo izolāciju, ir vajadzīga sasaiste un ir uh, vajadzīgas jaun, jauna caurudvadi. Un tāpēc jautājums jums, ministra kungs, kā jūs uh, redzat, kā varētu sasaistīt uh, tīklus ziemeļu dienvidu virzienā un kā jūs redzat Nabuko programmas nākotni? Paldies! Paldies, tagad Hercogs kundz lūdzu. Köszönöm szépen, elnök úr! Üdvözlöm a miniszter urat! Paldies, priekšsēdētāji! Sveicu sirsnīgi abus ministrus šeit un valsts ministram gribētu pateikties īpaši par rakstiskajiem dokumentiem un gribētu uzdot uh, Uh, jautājumu Felēgie kungam. Kaut gan uh, tas attieksies uz abām jomām, par ko jūs esat atbildīgi. Te ir daudz kas, kas mūs uh, saista šeit Eiropas parlamentā, un šīs šķelošās lietas ir daudz mazāk apsveicu jūs par to, ko jūs teicāt, bet gribētu uzdot jautājumu tikai par to, ko jūs nepieminējāt, bet kas man kā ēnu referentei šķiet interesants, proti kodola atkritumi. Kāda ir uh, padomas nostāja par šo jautājumu? Un rodas arī jautājums, vai jūs varētu iedomāties, ka gadījumā, ja parlaments e, pieņem plenārsēdē rezolūciju, ka jūs varētu šo problēmu atrisināt jūs prezidentūras laikā. Un vēl pēdējais jautājums, kuram gribētu pievērst jūsu uzmanību. Uh, ir uh, enerģijas uh, piegāde, tāda elektrības piegāde. Um, bez, bez gāzes pierādes, piegādes ir arī elektrības piegāde jāspriež. Nākamais kolēģis lūdzu, Mesāros kungs. Paldies priekšsēdātāji, sirsnīgs veids šeit abus ministrus. Paldies jums par um, interesantajām runām. Mēs esam pārliecināti, ka enerģētikas politika būs labās rokās tagad prezidentūras laikā. Ministra kungs, jūs runājāt daudz par enerģētikas tirgu, uh, integritāti un caurskatāmību. Ungārijas prezidentūra centīsies panākt progresu šajā jomā, es ceru, un tad jau redzēsim, cik tālu mēs tiksim. Un tagad viens jautājums. 4. februārī notiks enerģētikas padome. Kāda ir uh, jūsu nostāja šajā samitā būs runa par inovācijām un infrastruktūru, kādus rezultātus jūs sagaidāt no šī samita un kā jūs vērtējat Ungārijas lomu šajā samitā. Un, un uh, otrs jautājums Nitrai kungam. Jūs uh, minējat Galileo programmu. Kā jūs uh, vērtējat to? Šeit ir liela vilcināšanās un aizvien augošas izmaksas. Kāda ir Ungārijas nostāja par to? Ačiū gerbiamas pirmininkė. Taip pat prisi, prisijungiu prie visų. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties pateicības vārdiem, kas tika veltīti Ungārijas prezidentūrai. Enerģētikas iekšējā tirgus izveide ļoti lielā mērā ietekmēs mūsu valsts konkurētspēju, un es redzu, ka daudzi ka jūs, jums padomā ir daudzas, um, manuprāt, labas lietas. Protams, jums būs jāstājas pretī dažādiem izaicinājumiem šajā jomā, jo mēs esam atkarīgi no ārējām piegādēm, iepirkuma. Un tāpēc, godātais ministra kungs, es redzu, ka arī jūs savā programmā runājat par šo te ārējo dimensiju. Es vēlos, lai jūs paturpinātu vēl šo domu, kā šī te ārējā darbība nākotnē izskatīsies, kā jūs nodrošināsiet, ka mums ir vienāda nosacījuma attiecībā uz enerģētikas iegādi, un eh, vai jūs nedomājat, ka mums vajadzētu padomāt arī par spēcīgāku pasākumu koordinēšanu, savas rīcības koordinēšanu? Uh, Mēs aizvien biežāk dzirdam, ka tas būtu ļoti būtiski enerģētikas tirgumu un arī attiecībā uz aizsardzību pret dažādiem kiberuzbrukumiem. So Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī esmu pateicīgs ministriem, ka viņi ir mūsu vidū. Vai Ungārijas prezidentūra ir pārliecināta par to, ka tā var izstrādāt vienreizēju efektīvu un sasniedzamu Eiropas Savienības vienoto enerģētikas politiku tās sešu mēnešu prezidentūras laikā? Svarīgi ir tas, lai eh, Savienība nedarbotos vienpusēji, uh, mēģinot nodrošināt enerģetikas nodrošinājumu. Eiropas Savienībā šī politika ir ļoti steidzami nepieciešama. Paldies! Žado kundze lūdzu. Kungs, paldies! Klimata un enerģētikas ministra, jums ir divi svarīgi momenti jūsu prezentūras laikā. Pavasar padomē būs runa par um, par izmešu samazināšanu no 20 līdz 30 procentiem. Un vēl arī Kankūnas secinājums skaidrs, ka Eiropas Savienībai ir jābūt virzītāju spēkam šajās sarunās. Un tas attiec uz Eiropas parlamentu un arī uz komisiju. Mēs uzskatām, ka tas ir labi Eiropai. Ne tikai starptautisko sarunu gaismā, bet arī vispār visai Eiropai. Kā jūs šīs debates Uh, koncentrēsiet padomā. Padomē, jūs runājāt par to, ka 4. Uh, februārī būs uh, debates, kas um, skar visus Eiropas Savienības iedzīvotājus. Pat laban, te ir daudz vārdu, bet vēl ar vienu nav pietiekošu soļu, lai nodrošinātu šo te ēku atjaunošanu. Ko jūs par to domājat? Lūdzu, kolēģi Kolārska Bubinska. Liels paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti priecīgi par to, ka Ungārijas prezidentūra daudz uzmanības pievērš enerģijai. Pēc um, enerģētikai pēc Ungārijas prezidentūras būs uh, Polijas prezidentūra, un arī mēs būsim priecīgi ar jums sadarboties. Redzams, ka jūsu prezidentūras mērķis ir spēcīga Eiropa, taču es gribētu zināt, kā jūs to skatāt enerģētikas gaismā. Jūs te uzskaitījāt savas prioritātes, tās visnotaļ saskana eh, ar Eiropas parlamentu un komisijas prioritātēm. Taču kā jūs uzskatāt, kā Eiropas enerģijas stiprināšana var arī sniegt savu ieguldījumu Eiropas infrastruktūras izveidē. Es domāju, šeit ir arī citi mehānismi, kas jāņem vērā. Vēl viens svarīgs jautājums ir šāds. Eiropā ir vairākas prezidentūras. Mums ir prezidentūras, kas turpina komisijas un parlamentu darbu, un ir atkal citas prezidentūras, kas distancējas no iepriekšējā darbā, kas sev izvirs pavisam skaidrs citus mērķus, tāpēc es gribētu zināt, kāda ir Ungārijas perspektīva enerģētikas jomā. Un mans trešais komentārs vai jautājums, kad mēs runājam par infrastruktūru. Mm, mums jāuzklaus vairāki aprakstoši termini, uh, mēs te centrāla Eiropā vai mēs dienvidē Eiropā, un es gribētu vērst jūsu uzmanību šādu veidu nomenklatūru vai terminoloģiju. Es negribētu, lai Polija e, nonāktu kaut kādā melnajā caurmā, jo mēs, Polija vairs nav ne, ne centrālā, ne dienvidē Eiropa. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Saka Joričizē kundze. Man ir divi jautājumi. Pirmais saistīts ar ambīcijām par klimatu mērķu sasniegšanu. Parlamentā mums ir diskusijas par to, vai mums vajadzētu pāriet no 20% uz ko vairāk līdz 2020. gadam. Jautājums ir šāds, vai jum, mums vajadzētu koncentrēties uz uh, būšanu ambicioziem ilgtermiņā, piemēram, 2050. gadu vai arī jādomā par tā jau pieņemtā koda izmainīšanu? Tas ir mans pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir saistīts ar radioaktīvo atkritumu direktīvu un radioaktīvās degvielas direktīvu. Ar šiem dokumentiem mēs strādāsim rīt mūsu komitejā. Šī ir uh, apspriežu procedūra. Tātad padome ņems vērā mūsu priekšlikumus. Un man šeit interesē divas lietas. Vispirms, kādas ir Ungārijas prezidentūras ambīcijas šīs direktīvas pieņemšanā, to jūs, par to jūs neko nesat, neteicāt. Un otrkārt, es gribētu dzirdēt kādu apstiprinājumu tam, uh, ka jūs gribat raudzīties uz mums kā uz eh, vien, vienlīdzīgu partneri, tā it kā mēs būtu līd, um, līdz, eh, līdz likumdošanas procedūrā. Paldies. Kolēģi Pilārde Kastīna, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pateikties ministriem un Ungārijas prezidentūrai par viņu klātbūtni šeit mūsu vidū. Man ir jautājums un ierosinājums. Jautājums ir par elektroniskajām telekomunikācijām. Kā ministra norādīja, šeit ir divi pamati jautājumi, kas ir ļoti svarīgi. Pirmais jautājums ir saistīts ar NISA un citi ar ENISA un citi ar radiospektru. Runājot par spektru Es gribētu uzzināt, kāda ir pašreizējā situācija jūsu skatījumā. Vai ir pareizā gaisotne tagad virzīt šo jautājumu tālāk? Jo fakts ir tāds, ka mm, mums steidzam jāpanāk vienošanās par radiospektru, jo drīzāk tiks pieņemt šādu lēmumu, jo labāk mums visiem jo tas palīdzētu informācijas sabiedrībai, jo tad, ja mēs nepieņemsim lēmumus ātri, tad tas arī nelīdzēs mūsu konkurences cīņā, un tāpēc šis radiospektrs ir ļoti svarīgs. Gribētu zināt, kāds ir jūsu nostāja. Un vasarā vēl būs di digitālā galotņu tikšanās komisija uz to virza. Es domāju, arī prezidentūrai šeit būtu jāiesaistās un, un ar jūsu palīdzību ar padomu būtu iesaistīt. Paldies! Paldies, priekšsēdētājs, gribētu pateikties ministriem. Man ir komentārs un jautājums par enerģētikas politiku. Mans komentārs ir tāds. Enerģētikas izpēta un arī tehnoloģiskā attīstība un labākās prakses izplatīšana ir ārkārtīgi nozīmīgi jautājumi enerģētikas politikā. Bet es nedzirdēju pietiekam daudz uzsveru šo jautājumu jūsu komentāros. Uh, Un otrkārt es gribētu uzdot jautājumu. Pilsētas ir atbildīgs par vairāk nekā 75% energopatēriņa Eiropā, un ja mēs vēlamies rīkoties energodrošības jomā un samazināt emisijas, tad mums ir jārisina jautājums, kas ir saistīts ar pilsētām, bet tas ir jādara holis, holistiskā veidā. Kāda ir Ungārijas prezidentūras plāna, lai risinātu šo uzdevumu? Ir komisijā dažas problēmas par tā dēvētajām viedajām pilsētām un tā tālāk. Uh, Bet eh, kādi būtu jūsu plāni šajā sakarībā? Paldies! Pudimātas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī abiem ministriem par eh, viņu klātbūt mūsu vidū. Gribu novēlēt Ungārijas prezidentūrai veiksmis tā, veiksmi tās darbā. Man ir divi jautājumi. Pirmais ir enerģētikas ministriem. Jūs pareizi sacījāt, ka viena no jūsu prioritātēm ir ir virzīt enerģētikas efektivitāti, enerģijas efektivitāti, un arī vairāk kolēģis to norādīja. Tomēr fakts ir tāds, ka 20% enerģijas efektivitātes mērķis netiks sasniegts. Un to atzīst arī Eiropas eh, komisijas prezidents, kad viņš uzrunāja parlamentu pagājušajā nedēļā. Tāpēc es gribētu zināt, kādas īpašās institīvas jūs esat paredzējuši jūsu prezidentūras laikā, ņemot vērā 4. februāra Eiropas padomi, kādi ir jūsu plāni, lai virzītu šo jautājumu tālāk, lai panāktu šo mērķi. Tā kā jūs runājat arī par Eiropas parlamentu nostāju visumā, paldies jums par to. Es gribētu sacīt, ka Eiropas parlaments nesen pieņēma rezolūciju kurā norādīts, ka šiem enerģijas efektivitātes mērķiem jābūt saistošiem. Es gribētu jūs komentāru. Paldies, Udīkums, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un vēlu veiksmi Ungārijas prezidentūrai. Jūs esat daļa no Visgrāda alianses, un jūs esat arī eh, šī, tas, šī trijo sastāvā, ko ir paredzējusi uh, eh, Lisabons, paredzējis Lisabons līgums, un uh, Jautājums ir šāds, uh, kāda ir Visgradas grupas nostāja par šo, par šo tēmu? Un mēs šeit uh, esam izstrādājuši nostāju par mehānismu, kas mums palīdzētu attīstīt mūsu tirgus. Un te pastāv arī runas par to, ka komisija drīzāk gribētu iestāties par uh, šķiedru. Euh, par šķiedras komunikācijām nekā satelītu. Kā, kā jūs uz to raugāties? Paldies, Uzkops kundze, lūdzu. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot jautājumu Felegī kungam, cik lielā mērā viņš plāno pēc darbus Kankūnas tikšanās reizē. Mēs zinām, ka nākamais klimatu samits uh, būs tiešām izšķirīgi svarīgs, lai uh, varētu turpināt Kyoto protokolu, jo šobrīd Kyoto protokolam nav turpinājuma. Ko jūs varētu šajos sešos mēnešos darīt, lai uh, veicinātu eh, to, ka klimata tikšanās būtu veiksmīga. Es gribētu uzzināt, kādi jums šeit ir plāni. Un tagad uh, Nitra kungam gribētu pajautāt, vai jūs esat gatavs iestāties par to, lai daļa spektra tiktu izmantota, lai varētu uh, brīvus, neatkarīgus un nekomerciālus saziņas līdzekļus veicināt Eiropā. Trautmans kundze, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Ma, ma question... Liels paldies priekšsēdētāji. Mans jautājums ir telekomunikācija ministram. Jūsu programmas, prezidentūras programmas uh, sekmes ir atšķirības no tā, kā ir atkarīgi no tā, kāda būs vienošanās padome. Un mēs saprotam, ka telekomu pakonas gadījumā pastāv tādas valstis, kuras jau ir spērš daudz soļu liberalizācijas virzienā, piemēram, kā Sviedrija, tādas valstis arī, kas ir zināmā mērā atpalikušas un e, tā kā iestājas, protekcioniski iestājas par vieno stratēģiju. Kā jūs esat paredzējis mazināt šo plaisu starp šīm valstīm? Un otrs jautājums par dažādajiem partneriem, e, telekom un citiem, runājot par spektra efektivitāti. Uh, komisijai. Mēs jau uzdevām jautājumu par to. Es gribētu zināt, ka prezidentūras viedoklis liels. Paldies. Tagad es lūkšu ministrus atbildēt pēc iespējas īsāk, cik vien iespējams. Paldies, Veligī kungs Jūnas vārds pirmajam. Varbūt jūs dažās minūtēs varēsiet dot mums dažas atbildes arī. Kur felajālot? Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs man deva um, iespēju divas minūtes atbildēt, bet es jau gan lūdzu viņam trīs minūšu laiku. Nav iespējams izsmaļoši atbildēt uz visiem jautājumiem, bet es jums esmu atbildē, esmu apsolījis padziļināt parunāt par dažām tēmām. Un, ja ar to nepietiks, tad es jums apsolu rakstveidā atbildēt uz jautājumiem. Ja jums ir nepieciešams, ja jums liekas, ka tas būtu vajadzīgs, tad Mēs abi ar kolēģi esam gatavi būt jūsu rīcībā, ierasties pie jums atkal, un varbūt, ka tad mūsu rīcībā būs vairāk laika nekā šodien. Apkopojot, tagad sniegšu atbildes un varbūt neatbildēšu secīgi uz visiem jautājumiem. Es domāju, ka viena no svarīgākajām Ungārijas prezidentūras prioritātēm ir enerģētikas politika saistībā arī ar vidas un klimata politiku. Mēs tiecamies pieņemt prezidentūras laikā konkrētus secinājumus, un mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi klimata politikas jomā noturēt vairākas augsta līmeņa ekspertu sanāksmes, pirms Āfrikā gaidāmās galotņu tikšanās. Un šādā sanāksmē mums būtu jāpanāk kaut kāds kopsaucējs, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim klimata konferencē Dienvidā Āfrikā pārstāvēt vienotu viedokli. Kankūnā mēs panācām lielu progresu. Es domāju, ka no, daudzajādā ziņā tā bija tāda ļoti nozīmīga konference. Tikai vienā jomā netika pa, piepanākts progress, proti attiecībā uz Kyoto protokolu pagarināšanu. Es domāju, ka tā ir tāda pakotne, kur mums tiešām vajadzētu turpināt strādāt, lai varētu panākt vienošanos enerģetikas un klimata jomā. No otras puses, mums ir nepieciešami globāli juridiski saistoši nosacījumi attiecībā uz klimata izmaiņām, arī tādi, kas attiektos uz citām valstīm ārpus Eiropas Savienības, tā skaitā jaunatīstības valstīm, kas bieži vien uh, saražo lielu daļu no emisijām. Arī starp dalību valstīm pastāv dažādas plaisas, ja mēs domājam par 20 vai 30 procentiem, un ja mēs domājam par to jautājumu, cik tālu vajadzētu noteikt juridiski saistošus mērķus, kas attiecas uz CO2 emisijām. Tad te notklājas nu tas, ka dalība valstis ir gatavs panākt vienprātību un nospraust kaut kādus juridiski saistošus mērķus, uh, es atvainojos, taču attiecībā uz juridiski saistošiem mērķiem nav šādas te vienprātības. Un Ungārijas prezidentūra tāpēc ir nodomājusi veidot viedokļu apmaiņu, kas mums palīdzētu panākt lielāku progresu šajā jautājumā. Un tādējādi mēs varētu polijas prezidentūrai nodot jau tādu iestrādāt lauciņu, lai varētu panākt konkrētākus rezultātus. saskaņā ar komisijas viedokli un dokumentu, kas tiks izstrādāts februārī. Mēs domājam, ka mums ir nepieciešama vienota enerģētikas politika, tas attiecas gan uz enerģijas avotiem, gan uz integrētā tirgus elementiem, piemēram, infrastruktūras attīstību licencēšanas procedūru, harmonizēšanu, caurskatāmību, tirgu, tāpat arī piemērota regulējošā ietvara izveidi. Ja mēs to visu nepanāksim, tad mums joprojām būs daudz problēmu. Uh, Tāpat ir jādomā par diversifikāciju attiecībā uz enerģijas avotiem, lai samazinātu atkarību no energo importa. Mēs runājam par Nabuko, Nabuko Plus un citiem iespējamiem risinājumiem par, caur koridoru no ziemeļiem uz dienvidiem, un tie ir tie virsieni, kas varbūt noteiks arī mūsu politiku nākotnē un mūsu lēmums nākotnē, jo bez tā visa mums nevarēs, mums neizdosies panākt augsta līmeņa piegāžu drošību. Es nerunāju par radioaktīviem atkritumiem, jo sagatavošanās procesā mēs ļoti vēlu saņēmām attiecīgos dokumentus, un es domāju, ka, ja Eiropas parlaments saulēcīgi pieņems savu ziņojumu šajā jomā, tad uh, mūsu prezidentūras laikā darbs pie šī jautājuma arī varētu tikt pabeigts. Ja pietiks ar šiem sešiem mēnešiem, tad mēs, protams, arī priecāsimies virzīt uz priekšu šo procesu, lai vēl polijas prezidentūras laikā darbs pie tā varētu tikt pabeigts. Jo mūsu viedokļi sakrīt. Es piekrītu, ka šis sadalījums ziemeļ, dienvidi, austrumi, rietumi enerģētikas politikā varbūt nebūtu tas labākais risinājums. Uh, ir svarīgi uzsvērt, ka Polija pieder pie Višegrads valstīm. Vakardien es viesojos Bratislavā, kur notika galotņu tikšanās, tieši Višegrads valstu galotņu tikšanās, un tur mēs runājām par mūsu kopīgo enerģētikas infrastruktūru un to, kā mēs varētu kopīgiem spēkiem panākt progresu. Tāpat runājām arī par attīstības jautājumiem, par inovācijām. Uh, par pētniecību un enerģētikas politikas virzieniem. Jo pretējā gadījumā nav, nav iespējams panākt progresu energoefektivitātes ziņā. Padoms sanāksmē tiks runāts arī par eh, telekomunikāciju jautājumu, arī par energoefektivitāti, un tas viss parāda, kā mēs vēlamies virzīt savu, politi savu politiku. Un tagad es došu vārdu savam kolēģim, un esmu gatavs atbildēt arī uz turpmākiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji. Priekšsādātājs tagad man deva vārdu, un es atbildēšu uz varbūt svarīgākiem jautājumiem. Visi jautājumi, protams, bija ļoti interesanti un profesionāli. Mišars kungs uh, Tas jautājums, kur jūs uzdevāt, ir strateģisks jautājums. Galileo programma ir eh, tāda joma, kurā mēs esam vienas prātis. Uh, Amerikā ir GPS sistēma un Ķīnā ir kompasa sistēma, mums arī ir vajadzīga līdzīga sistēma. Mēs apzināmies, ka ir vajadzīgi vēl papildus resursi, lai šo programmu novest līdz noslēgumam un lai tā būtu konkurētspējīga, bet šie līdzekļi būs pieejami tikai no 2014. gada. Vismaz tā tas ir paredzēts. Un līdz šim brīdim līdz 2014. gadam vairāk līdzekļu nav nepieciešama. Mēs, deputāts kundze, jau runājām ar jums par šo tēmatu, par RSPP programmu. Šo dokumentu mēs varēsim noslēgt Ungārijas prezidentūras laikā. Šeit ir runa par īpaši svarīgu un sarežģītu jautājumu. Parlamentam, komisijām padomēji ir jāvienojas. Mūsu darba grupas tiekas katru nedēļu, un es pats arī piedalos dažādās divpusējās tiekšanās un tās arī organizēju. Runājot par digitāliem jautājumiem, digitālo sanāksmi. Tā būs pirmā šāda veida sanāksme Ungārijas prezidentūras laikā, to mēs organizēsim. Uh, Un šīs sanāksmes mērķis ir veikt pasākumus saistībā ar šo darbu kārtību. Trautmanas kundze, arī ju, ar jums mēs jau bieži esam runājuši par šo tematu. Mēs uh, patiesībā piekrītam šim te viedoklim par komunikāciju pakotas ieviešanu. Mēs piekrītam šim virzienam. Varbūt jautājums par digitālo vienoto tirgu šeit būtu jāmin. Tā arī ir joma, ko mēs vēlamies īstenot. Saistībā ar tehnoloģijām bija dažādi jautājumi bet uh, mūsu nostāja ir uh, uh, panākt tehnoloģiju neutralitāti. Tā ir mūsu nostāja un mūsu mērķis. Paldies par šo jautājumu. Un līdzīgi kā Felegija kungs teica, es arī gribu teikt, ka esmu gatavs atbildēt jums arī uz turpmākiem jautājumiem pa telefonu, pa ēpastu. Kā jau es teicu, es centīšos aktīvi iesaistīties, veidojot dialogu ar jums. Paldies! Paldies abiem ministriem! Tas bija vēl viens ieguldījums mūsu kopīgajā diskusijā. Daudziem kolēģiem jau bija iespēja viesoties Ungārijā un runāt ar valdības eh, pārstāvjiem, viņi iegūda daudz informācijas. Paldies, un paldies arī, ka izrādījāt izpratni, ka mums bija jāstrādā tik ātri. Paldies! Much. Also, wir machen weiter. Tātad turpināsim darbu. Mums arī turpmāk būs jāievēro disciplīna. Nākamais viesis, un viņš jau ir ieradies, ir Ētinger kungs, komisārs. Viņam vienkārši ir jāizraujās no pūļa. Varbūt kāds var viņam palīdzēt, lai mēs varētu sākt sēdi. Dāmas un kungi! Wir müssen aufpassen, dass wir den Wechsel der Tagesordnung. Mums uh, jārūpējas, lai šīs te darbas kārtības punktu samainīšana nenovad pie tā, ka mēs zaudējam laiku. Izlaidiet lūdzu komisāru šeit līdz prezidijam. Uh, Herzlich willkommen, Herr Kommissar Oettinger, zum wiederholten Mal. Sirsnīgi sveicu jūs, Ettinger kungs, šeit atkārtot pie mums, gatavojoties enerģētikas padomei Negribu teikt šeit garus ievadvārdus, lūdzu vienkārši deputātu uzmanību. Vispirms došu vārdu Ētiergeru kungām. Mums ir laiks līdz bez piecām pieciem. Lūdzu. Priekšsādātāja kungs, cienētājas dāmas un godātie kungi deputāti, es varu pilnībā uh, turpināt uh, iesākto, jo Pelēkī kungs mēs jau kopš pagājušā gada oktobra sadarbojamies ļoti konstruktīvi un lietišķi. Un Ungārijas valdība uh, ir ieņēmusi ļoti Eiropējas politiku. Vismaz mēs sagaidām, ka tā to darīs enerģētikas politikas jomā. Un uh, Polijas uh, prezidentūras sarams varēs tikpat konstruktīvi turpināt strādāt. Eiropadome gan nav uh, likumdošanas ziņā atbildīga par enerģētikas politiku, te jūs esat atbildīgi, tā ir energopadome, kas ir atbildīga, bet lai atbalstītu mūsu mērķus, uh, šī Eiropadome būs ļoti svarīga. Jau kopš pagājušā gada nogalas mēs uh, kopā ar uh, Van Rompēju kungu un komisiju, veicam sagatavošanās darbus, un esam to visu saskaņojuši arī ar Barozo kungu. Bijām klāt arī divās komisijas sēdēs, un eh, nākam piekdien, cerams, eh, nevis aktuālī jautājumi un eh, eiro budžeta jautājumi, bet tieši enerģētikas politika būs pirmais darbkārtības punkts lai varētu uh, divi ar pus stundas diskutēt par šiem jautājumiem. Lielas paldies jums par daudzām divpusējām sarunām pēdējās nedēļās, un uh, jūs ļoti zināt, uh, ļoti labi zināt šos jautājumus, un gribētu tikai pieminēt, kas mums ir svarīgi. Energoefektivitātes jautājums. 2. martā mēs vēlamies komisijā ar mūsu priekšlikumu energoefektivitātes rīcības plānam, pēc tam tas tiks apspriests Eiropas parlamentā. Mēs vēlamies ar mūsu koncepcijām vai, un arī runājot par to, kas vēl ir jādara, mēs vēlamies izdarīt spiedienu uz Eiropadomi attiecībā pret dalību valstīm, lai tās veiktu savus nacionālos pasākumus. Otrkārt, mēs vēlamies Eh, piedāvā tādu ļoti lietišķu starpziņojumu par iekšējo tirgu. Iekšējais tirgus eh, saskaņā ar Eiropas likumdošanu ir spēkā jau 12 gadus gāzei un elektrībai, bet patiesībā um, tas vēl nav pabeigts eh, patērētāju interesēs, tas vēl nedarbojas. Ir dažādi šķēršļi, kas ir jāpārver gan juridiski, gan tehniski, gan uzraudzības šķēršļi. Uh, Un tāpēc mēs eh, vēlamies saņemt atbalstu no Eiropadomes, eh, jo mēs vēlamies pātrināt iekšējā tirgus realizācijas tempu. Ir trešā iekšējā tirgus pakete, kas eh, ir jāizteno līdz martam, bet visās dalībvalstīs droši vien tā vēl nav pilnībā īstenota. Viens būtisks punkts ir infrastruktūra. Tātad jautājums par to, kas mums ir vajadzīgs, kādi kopīgi plāni ir vajadzīgi, kādi finanšu līdzekļi ir vajadzīgi, kas uh, sniegs šo finansējumu un saistībā ar atļauju procedūrām, uh, kas ir darāms, lai pātrinātu šīs te procedūras un infrastruktūras lai īpašumu interesēm un citām interesēm nestātos pretī. Kas Eiropas līmenī ir jādara? Enerģētikas uh, pētniecība, par to mēs runāsim. Un uh, reklamēsim šo jautājumu, lai tiktu sniegts uh, finansējums ITER un citiem projektiem, un lai Eiropadome sniegtu atbalstu šiem projektiem. Un mēs vēlamies arī par uh, viedajām pilsētām un kopienām uh, strādāt un dzirdēt pirmās atsauksmes no Eiropadomas par šiem prioritāriem projektiem. Tie ir pirmie projekti, un tas viss iekļaujas enerģētikas stratēģijā un infrastruktūras paketē, un tāpēc uh, Eiropadomē būs svarīgi uh, censties panākt atbalstu politiski, vēlāk arī finansiāli, un uh, panākt mūsu enerģetikas politikas eiropeizāciju. Tik tālu par uh, mūsu darba kārtību, un tie bija tikai atsevišķi punkti. Sirsnīgs paldies, un es priecājos par to, ka daudziem kolēģiem tagad būs iespēja uzdot jautājumu, bet es gribētu jūs lūgt koncentrēties uz vienu minūti, lai visiem būtu iespēja izteikties. Vispirms Balčītis kungs, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisār. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, es gribētu sirsnīgi pateikties par jūsu darbu, ko esat jau veicis pagātnē, izveidojot veidojot kopējo energotirgu, virzot šo ideju. Jūs priekšā vēl ir ļoti daudz neatrisinātu uzdevumu. Eiropai kaut kādā veidā ir jāpanāk energodrošība un es ceru, ka jūs izdarīsiet arī zinām spiedienu konceptuālā jomā, konceptuālā līmenī, un uh, jūs uzsvērsiet to, ka joprojām nav atrisināt problēma ar izolētajiem reģioniem. Ir konkrēti jānosaka datums, līdz kuram šiem izolētajiem reģioniem būtu jātiek integrētiem Eiropas infrastruktūrā un ir tik tiešām jāizrāda liela politiskā grība, lai netik atraktīvi projekti tomēr tiktu īstenoti, lai Eiropas Savienība arī varētu sniegt nepieciešamo finansiālo palīdzību tiem, kam tā nepieciešama. Paldies! Priekšsādātāji trīs punkti. Pirmkārt, ūdens ietver direktīva. Es gribētu teikt, ka enerģētikas politika nedrīkst ciest no tā, tāpēc mums ir nepieciešams komisijas paziņojums šajā sakrībā. Un otrkārt, prioritātes par līdzfinansējumu Eiropas projektiem ir jāpiešķir tikai tādiem projektiem, kuri jau ir tādā sagatavošanas fāzē, ka tos var sākt īstenot. Uh, un mums ir jāraugās, lai tiešām tiktu iesniegt tikai tādi projekti, lai drīkstētu iesniegt tikai tādus projektus, kurus, ir, kurus var uzreiz jau sākt īstenot. Runājot par CO2, vai nebūtu saprātīgi, ja no Eiropas Savienības pašu līdzekļiem tiktu piešķirti uh, līdzekļi, piemēram, informācijas un tehnoloģiju projektiem vai arī, teiksim, citiem ar zinātnes saistītiem projektiem, lai šos jautājumus virzītu uz priekšu. Pulimētas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties vēlreiz komisāru kungam par to, ka viņš ir ieradies pie mums šo pēcpusdienu. Viena no problēmām, ar ko mēs bieži saskaramies Eiropā, ir tas, ka trūkst pietiekams sinerģijas starp dažādām strateģiskajām Eiropas Savienības politikām. Es esmu ļoti gandarīta dzirdot, ka jūs atsaucāties uz Eiropadomas darba kārtību un to faktu, ka jūs vēlaties veicināt energoefektivitāti. Jūs teicāt, ka tas ir viens no prioritāriem jautājumiem un ka jūs nāksiet klajā ar jaunu rīcības plānu, kurā būs ietvert konkrēti pasākumi, uh, kas būtu jāīsteno dalībvalstu līmenī. Jūs arī runājāt par iekšējā energotirgus izveidi un otro un trešo enerģētikas pakotni. Es domāju, ka ļoti būtisks jautājums, ja mēs vēlamies pabeigt, izveidot šo te iekšējo enerģētikas tirgu, tīpaši otro, mums ir jāraugās arī uz rēķiniem, Mums ir jāapzinās izmaksas, lai varētu veicināt konkurētspēju. Es domāju, ka šie rēķini šeit ir ļoti nozīmīgi, ja mēs runājam par energoefektivitāti, lai ik viens apzinātos, kas īsti notiek. Tāpēc mums ir jāzina, kādi ir šie tarifi. Līdz ar to jautājums, vai jūs plānojat veicināt sinerģijas starp energoefektivitāti un jautājumu par tarifiem? lai mēs redzētu, kā tas viss atspoguļojas tarifos. Paldies! Eh, presidente, um, thank you very much uh, to the Commissioner for being here. I'm going to use a... Kastil, Del Kastiljo Vērskundze, paldies, komisārkungs. Ir ļoti skaidrs, ka dažos apstākļos Eiropas ekonomikā šobrīd ir ārkārtīgi grūti finansēt uh, visus infrastruktūras projektus. Šobrīd mēs debatējam par visiem tīkliem, infrastruktūru un enerģētikas jautājumiem. Naudas apjoms, kas ir nepieciešams, ir vienkārši milzīgs. Jūs paraugties uz skaitļiem, kas ir mūsu priekšā, mēs redzam, ka 400 miljārdi eiro tiek aplēsti viedo tīklu izveidēju un 500 uh, miljoni jaunas eh, kapacitātes eh, palielināšanai un tā tālāk. Un tādējādi ir nepieciešami inovatīvi finanšu instrumenti, ar kuru palīdzību varētu tad finansēt šos te lielos projektus un uh, Mēs te varam domāt par daudziem un dažādiem avotiem. Mēs varam runāt par privātiem kapitāla tirgiem, investīciju fondiem, pensiju fondiem, apdrošināšanas kompānijām un tā tālāk un tā joprojām. Mēs zinām no informācijas, kas mums rīcībā nonākusi no komisijas, gatavojot nākamo padomu, ka komisija tiek mudināta 2011. gada jūnijā iesniegt uh, investīciju aplēses, kas būtu nepieciešams, lai uh, īstenot dažādus projektus. Mums, vai mums parlamentā ir iespēja nākt klajā ar savu atzinumu šajā sakrībā, vai arī tas ir jautājums, kas skars tikai komisiju un padomi? Paldies, man vēl ir divi runātāji pieteikušies, tāpēc es gribētu lūgt jūs nerunāt ilgāk par vienu minūti, tad varbūt katram iznāks iespēja izteikties. Grostec, kundz, lūdzu. Jā, es izteikšos pavisam ātri, komisāra kungs. Mēs te uzstājām uz, eh, efekti, uz enerģijas efektivitāti, un mēs saprotam, ka noteikts mērķis ir grūts panākt, vai nevajadzētu šos mērķus pārskatīt, ierosināt inovatīvus risinājumus, kā piemēram eh, valsts un eh, privātās sektors sadarbību. Tā vietā, vai nevajadzētu ar šo mērķi padarīt obligātu, un vai nevajadzētu attīstīt infrastruktūras pamatoties sektorāro pieeju. Piemēram, te varētu runāt par energoefektīvām ēkām, bet e, tas nebūtu īstenojams tikai ar valsts finansējumu. Es gribētu zināt, kāda ir jūsu nostāja par šo jautājumu. Un no otras puses, mēs uzdodam jums jautājumu par to, kādu jūs saskatāt savu lomu enerģētikas stratēģijas ietvaros saistībā ar klimata pārunām. Paldies! Uh, kolēģi Matijas. Kolēģi Matieses kundze, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri, ka esat eh, atkal mūsu vidū, mūsu komitejā. Arī es gribētu atgriezties pie iepriekšējās runātājas skatās tēmas. Te ir jautājums, kur mēs iespējams ļoti plaši apspriedīsim tā er- energoefektivitāti. Mēs zinām, ka, mēs zinām, ka še, šis jautājums tiek apspriests arī Eiropas komisijā, un te ir liela atšķirība starp uh, Eiropas komisijas paziņotajiem mērķiem un šo mērķu īstenošanu. Es piekrītu jūsu sacītajam, jūs runas sākumā, komisār, kad jūs sacījāt, jūs piekrītat Ungārijas prezentūrai, ka jūs vēlties izstrādāt eiropeiskāku enerģijas politiku. Mans jautājums ir šāds. Vai komisija nevarētu piespies visu dalībvalsts sanāk kopā tā vietā, lai spiestu katru valstu atsevišķi. Mēs, mums līdz 2020 gadam ir par 20% jāietaupa enerģija, taču mēs neesam uh, uz pareizā ceļa. Tagad mēs varam paredzēt apmēram 9%. Tāds skaidrs, ka pastāv liela plaisa starp komisijas izvirzītiem mērķiem un dalībvalstu īstenotajiem mērķiem. Tātad kas būtu, kā var, da, ko var darīt, lai panāktu šo mērķu panākšanu. Klods Tomas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir viens precīzs jautājums par energoefektivitāti. Komisāra kungs, jūs solījāt pirms dažām nedēļām, ka strādāsiet ar valdībām, lai eh, secinājumos uh, tiktu iekļauta ambiciozi mērķi attiecībā uz um, valsts pasūtījumu. Kad es izlasu teikumu, kā tas ir tagad noformulēts, tad tur ir teikts, ka valdība eh, valdības labi rīkosies attiecībā uz jaunām ēkām un valsts iepirkumu šajā sakarībā. Tas ir smieklīgi, jo mēs pirms dažiem mēnešiem balsojām par uh, jaunu direktīvu, kur ir tieši runāts par šiem jautājumiem. Kā jūs interpretējat šo teikumu? Es domāju, ka tas ir pilnīgi tukšs teikums, jo tas uzliek par pienākumu valdībām ievērot likumu, kas varbūt nav tas nekas jauns. Otrs man patika Pilārs de Kastiljo kundzes teiktais. Mums ir nepieciešami inovatīvi finansēšanas instrumenti, lai atļautu uh, ieguldīt investīcijas atjaunīgajās enerģijās, piemēram, tādās valstīs kā Grieķijā, Portugālē un Īrijā, kur tiešām ir apņēmība, bet uh, ir krīze. Būtu iespējams īstenot šāds pasākums. Projekts, kur jūs prezentēsiet nākošajā pirmdienā par atjaunīgo enerģiju finansēšanu, būtībā ir nu, tāda kā tāda asiņojoša brūce, tur nav nekāda satura. Ko tieši jūs ierosināt? lai palīdzētu piekļūt kapitālam, it īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmiem. Paldies! Kolēģi Hārms Skundz, lūdzu. Es neesmu pieradusi pie šīs jaunās telpas, es atvainojos saku runātāji. Es biju ļoti pārsteigts, komisāra kungs, par to, ka jūs runājāt par to, ka padome lēms arī par ITA. Es uh, izlasīju, Priter, es izlasīju šos te projektu, un es labprāt gribētu uzzināt, ko tieši jūs lemsiet attiecībā uz ITER. Kolēģi Glantis kungs, lūdzu. Jā, es varu tikai piekrist Kastiljo kundzei un Turms kungam. Uh, Es gribētu runāt, cik tad ir liels ir šīs investīciju summas. Es esmu dzirdējis, ka ir, tiek diskutēts par um, elektrolīnijām, cik liela tad ir šī te noslogojamība. Un Eiropas investīcija banka gal galā būs ļoti ieinteresēta izmeklēt šo te jautājumu. Un es domāju, ka te ir tiešām jāsastāda dalību valstīm uh, prioritāšu saraksts. Uh, ne tikai, teiksim, tāds pārobežu saraksts, bet arī pašās dalību valstīs, lai tiešām um, iegūtu tādu kopskatu par tām vajadzībām. Un nesenās diskusijas par to, kā mēs varētu uh, organizēt pārobežu režīmā dažādu šo te izmaksu nosekšanu. Uh, kāds ir progress panākt šajā te ziņā? Paldies! Nīblers kundze, paldies, priekšstādātāja komisārs sacīja, ka 4. februārī, jā, būs gadām sanāksme ar dalību valstīm, vai te jūs arī domājat par uh, eko enerģiju un uh, kā konkrēti izskatīsies šie tālākie risinājumi? Paldies, kolēģi Sabēla, lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, pateicos, ka esat mūsu vidū. Šodien gribētu arī jūs teikt par jūsu lieliski izsnieto darbu. Tas nav vienkārši kompliments, tā nav lišķība. Esmu strādājusi privātajā sektorā enerģētikas nozare ilgstoši, un es tiešām varu objektīvi novērtēt komisāru darbu. Man ir šādi jautājumi. Viens, viena no pamatējumiem, kas saistīta ar energoefektivitāti, ir enerģijas sniedzējs. Tas ir jo īpaši svarīgi saistībā ar enerģētikas drošību. Krievija vēl ar vienu paliek viens no mūsu svarīgākajiem piegādātājiem, un te tiek arī skārtas attiecības ar Krievijas, gribētu lūgt jūsu viedokli. Mums ir vienvirziena attiecības ar Krieviju, jo tā ir mūsu piegādātāja. Bet varbūt mēs varētu attīstīt cita veida attiecības ar Krieviju, lai mēs nebūtu ļoti atkarīgi no šīs valsts un lai arī uh, nebūtu tik izteikta ietekme uz mūsu ekonomiku. Runājot par pētniecību, vai te jūs arī esat paredzējis uh, ogļu ieguvi vai vienkārši energoavotu ieguvi no zemes. Paldies, paldies priekšsēdētāji, saka Kolārska Babinska kundze. Paldies, komisāri, ka atnācāt uz šīm diskusijām ar mums. Es gribētu uzzināt jūsu viedokli par to, ka CO2 izmešu uh, griesti tiek eh, mainīti no 20% uz 30%. Šīs debats turpinās un daudz viedokļi ir izskanējuši. Un ar to ir arī saistīts treš, saistīt trešā posma e, emisiju, tirzniecības trešā posma sākšanās. Un varbūt saistībā ar šo, de, šīm debatēm mēs varētu arī uh, runāt par kādu uh, vienotu uh, principu visām valstīm, kas ir uh, pamatots, uh, kuru enerģijas avots ir gāze. Otrais jautājums ir saistīts ar enerģijas pakotni. Mūsu ziņojumā mēs atbalstījām uh, jaunus kritērijus, kas ir jāizstrādā mūsu projektiem. Tas nozīmē, ka mēs izstrādāsim jaunu Eiropas projektu sarakstu. Tas nozīmē arī to, ka dažas investīcijas būs jāsvītro no šīs sāraksta, jo tās neatbildīs jaunajiem kritērijiem. Un mans jautājums ir šāds, vai Nord Stream projekts atbilst šiem diversifikācijas kritērija. Manuprāt, tas tiem neatbilst. Un tad arī veco enerģijas tīklu modernizēšanu, es domāju, tas mums ir jādara, jo tas, kas ir moderns, nav apvienojams ar kaut ko pilnīgi novecojuši. Paldies, Suza Vāgner kundze, lūdzu. Es izteikšos īsi, es gribētu uzdot komisāram Otingeram šādu jautājumu. Tas arī atbilst citu runātāju sacītājiem. Būtu laba doma izlēmt, kāds modelis ir eh, apvienojums ar pagājušajā novembra paziņojumu par projektiem. Es domāju, ka lielākā daļa darbus darām mums. Paldies! Anderlis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs, pateicos komisāram Otingeram mm, par to, ka viņš ir uh, mūsu vidū Eiropas parlamentā, apspriežot enerģētikas politiku, jo gal galā tas ir viens no lielākajiem Eiropas izaicinājumiem. Jāsagatavo kopīgais enerģētikas tirgus. Tā mēs varam pārvarēt individuālos uzņēmumus, nacionālos tirgus. Tādā veidā mēs varam arī cīnīties ar monopolismu un nodrošināt konkurēt spēju šajā jomā. Tas arī uzlabotu tirgu caurskatāmību un veicinātu atjaunīgo enerģijas avotu izmantošanu. Tā mēs varētu labāk nodrošināt cenu, uh, līmeni. Un te ir eh, tas, jo īpaši svarīgi ir patērētāji. Pirmais jautājums ir par pirmo pakotni. Kā mēs varam nodrošināt, ka trešās pakotnes liberalizācija uh, ies līdztekus uh, nodrošinājumam ar enerģiju? runājot par atjaunīgo enerģiju investīcijām 2020. gada stratēģija, kā mēs rīkosimies ar tehnoloģijām, lai sasniegšu 2020. gada stratēģiju. Reuma Ramagala kolēģi, liels paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, patiešām, komisāra kungs, Šī padoma būs ļoti svarīga. Un tāpēc vēl jau vairāk es gribētu pateikties par to, ka ieradāties pie mums šodien un kas niedzāt mums arī pārskatu par to, kas tiek apspriests padomē. Man jums ir divi jautājumi. Pirmais jautājums ir par pētniecību un inovācijām. Vairums no jūsu skartajām tēmām un man kolēģu skartajiem jautājumiem bija vērsti uz tehnoloģisko attīstību un pētniecību, inovāciju. Jūs sacījāt, ka padome izskatīs šīs tēmas, un pat labam mēs arī skatāmies uz astotās pamatprogrammas galveno virzību, tā tiks apspriest šeit parlamentā tuvākos mēnešos. Vai jūs varētu mums sniegt vispārīgi ieskatu? Vai jūs īpaši uzmanību pievērsiesiet investīcijām? Un uh, kāda ir koordinācija ar jūsu iepriekšējo komisaru? Kā jau jūs zināt, uh, ņemot vērā manu izcēlesmes valsti un tā kā es arī iestājos par konkurenci enerģētikas tirgu. Es jo īpaši interesējos arī par infrastruktūru. Es gribētu atsaukties to, ko sacīja mani kolēģi. Es gribētu gūt vairāk informācijas, kā jūs risināsiet šo jautājumu, kādas rezultātus jūs sagaidāt pēc sarunām, kas pat labam norisinās. Thank you, Chairman. Ričester kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, ir prieks jūs šeit atkal redzēt. Jūs vēlties pātrināt iekšējā tirgus eh, trešās paketes ieviešanu. Vai tas nozīmē, ka būs vairāk pārkāpumu procedūras pret uh, valstīm, kas nepakļaujas, vai tas nozīmē vairāk likumdošanas? Runājot par infrastruktūru, jūs uzsvērāt, cik svarīgs ir investīcijas. Bet vai es varu pajautāt, vai lielākais šķērslis investīcijām mūsu infrastruktūrā mm, nav tomēr uh, plānošanas atļauju saņemšana, vai tomēr ir, tas ir finansējums? Uh, Jūs runājāt par pētniecību enerģetikas jomā un ka jūs vēlaties saņemt Eiropadoms atbalstu zināmiem projektiem. Vai tas iekļauj arī ITER? Un tā kā man ir laiks, gribētu pateikt, ka Eiropas enerģētikas fórums ar lielu prieku jūs gaidīs vēlreiz. Priekšsēdētāji kungs, paldies. Kavaljo. Kavaljo kundz, lūdzu. Thank you. Uh... Paldies priekšsēdētāji un paldies jums, komisāra kungs. Pagājušā vakar vakarā e, Obama runāja par valsts stāvokli un enerģētika bija galvenais punkts šajā runā. Manuprāt, tas ir pagrieziena punkts ASV politikā runājot par enerģētiku. Viņš teica, ka tā nācija, kura būs vadošā tīro enerģiju ekonomikā, būs vadošā arī visā ekonomikā un tā vajadzētu būt ASV. Ņemot to vērā, 4. februāris padomas sēde būs ļoti svarīga sanāksme un gribētu jums pajautāt, kā jūs uh, redzat, kā šīs padomas secinājumi varētu mums palīdzēt uh, veicināt uh, Eiropas konkurētspēju enerģētikas tehnoloģiju jomā, salīdzinot ar Ķīnu un ASV. Paldies! Paldies, Hurners kundz, lūdzu!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 cauroļvadu, kas ies caur Baltijas jūru. Tas nozīmē, ka lielāki kuģi vairs nevarēs lietot eh, Baltijas jūras dienvidu ostas, kas eh, būtiski problēmas sagādās Polijai un Lietuvai. Kā jūs gatavojaties atrisināt šīs problēmas? Vai jūs eh, pieminēsiet šo jautājumu sarunās un kā jūs gatavojaties to risināt? Un otrs jautājums ir izteikts priekšlikums par 100% palielināt biomasas īpatsvaru energoresursu struktūrā. Ko jūs par to domājat? Mēs cenšamies a, atrast a, finansējumu līdzekļus, lai a, Amazonē, Amazonas reģionā veicinātu meža audzināšanu, vai šī biomasas īpatsvara palielināšana nevarētu tieši veicināt meža izciešanu arī Eiropā. Uh, Liels paldies par jūsu jautājumiem un būtu labi, ja komisārs tiešām censtos uz visiem atbildēt. Droši vien īsā laikā tas nebūs iespējams, bet došu jums vārdu atbildēm. Paldies. Eiropa doma eh, nevar apspriesties par daudziem jautājumiem detalizēti, jo divi ar pus stundas eh, ir pārāk īsts laiks, un detaļas nav uh, valsts vadītāja lieta, bet tieši specializēto ministru lieta. Un tāpēc šeit būs runa galvenokārt par vadlīnijām, par to tik uzdot daudz jautājumu, bet citi jautājumi tad droši vien gada gaitā ar dažādiem paziņojumiem un priekšlikumiem un uh, likumdošanas aktiem parlamentā un energo padomē tiks risināti, bet ne jau 4. Mm, februārī. Un tomēr šis te samits uh, turpmākajai enerģētikas politikai un ievirzēm ir ļoti svarīgs. Bioenerģija nav darbkārtībā, bet uh, tālāk uh, attīstot mūsu mērķus ar 2050. gadu ceļu kārti, mēs automātiski attiecībā uz visiem sektoriem - uz transportu, mobilitāti, enerģētiku, lauksaimniecību, rūpniecību. Arī uh, runāsim par efektivitātes jautājumiem un arī par energo uh, resursiem, atjaunīgiem resursiem un to īpatsvaru enerģijas struktūrā. Par to būs jārunā. Un tur būs jārunā gan par labo pieredzi, gan arī par jautājumiem, uh, un uh, problēmām, un tas būs jāiekļaus secinājumos. Ilgtspējība, uh, tur ir svarīga arī konkurence ar uh, pārtiks produktiem, lauksainiecības ražojumiem, uh, lauku ainavas izmaiņas, uh, savā reģionā es saņem tikai sūdzības, jo algojā uh, pilnīgi izmainās ainava, viss kļūst dzeltens. Uh, Un tādējādi šī te kultūras ainava vairs nav tāda, kāda tā bija. Turisti pie tā bija pieraduši un arī vietēji iedzīvotāji bija pieraduši, ka viņi varēja doties atpūsties. Nord Stream projekts. Mums ir iespējas, ka uh, būvnieki visus uh, vides un būvniecības noteikums ievēro. Tie ir noteikti dzīvnieku, dabas aizsardzības, Baltijas jūras ekovīdas, zvejsaimniecības, bet arī ostu kuģojamības interesēs. Šie jautājumi visos plānošanas posmos ir pienācīgi izskatīti, un mums ir tiešām pamats pieņemt, ka Nord Stream tiks īstenots, ņemot vērā tiešām šīs uh, Baltijas jūras valstu intereses. Nord Stream nesaņem nekādu Eiropas Savienības projektu finansējumu. Tas arī nebija projekts, eh, kas būtu bijis Eiropas Savienības prioritārajās interesēs, bet eh, to bloķēt būtu bijis nepareizi. Un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas eh, un Polijas tirgu integrācija, tas nozīmē ka ja mums izveidosies gāzes savienojums no rietumiem uz austrumiem, tad eh, no, pa Nord Stream nāks gāze ne tikai Vācijai, bet visam Eiropas tirgumu. Un avota dēļ nē, bet eh, šī te ceļa, piegādes ceļa dēļ būs ieguldījums diversifikācijā, un tas noteikti veicinās arī piegāžu drošību. Dienvidu koridors un enerģētikas ārpolitika apmeklējumu Azerbaidžanā un Turkmenistānā, kur devās Barozo kungs, to visu mēs gatavojām veselu gadu, un tas viss skaidri pierādīja, ka tie, kas tur īsteno politiku, viņi vēlas vienu sarunu partneri un vienu parakstu līgumiem. Bertī Mohamedovs vai Alijev kungs, es nerunāju par Karīmavu kungu no Uzbekistānas. Viņš arī gribēja šo te atzaru, bet tur ir citi nosacījumi. Viņi vislabprāt gribētu, ka Barozo un Alijevs paraksta līgumu, 20 miljārdu kubikmetru gad, gāzes gadā uz 30 gadiem tiek piegādāts un garantēta cena ir. Tas, ka Barozo nebūvē gāzes vadus vai nepārdod gāzi, uh, tas viņiem ir uh, skaidrs tikai tādā ierobežotā apmērā. Tātad šeit uh, šīs te kompleks, visa šā kompleksā sistēma, dalībvalstis, uh, enerģetikas uzņēmumi, finansēšanas uzņēmumi un uh, tirgus atsaistīšana, īpašumtiesība atsaistīšana, tas mums visiem ir jāpaskaidro, bet es domāju, ka tas izdosies. Un es tagad jau esmu diezgan pārliecināts, ka dienvidu koridora temats um, tur nevarēs dabūt tikai 10 miljārdus vai pat, pat 30, 40, 50 miljārdus kubikmetrus. Uh, un tādējādi mēs varētu sasniegt 7 līdz 9 procentus no Eiropas gāzes vajadzībām. Tad tas būtu jauns piegādes ceļš un arī jauns uh, enerģijas avots, un tādējādi tā būtu divkārša diversifikācija un lielāka piegāžu drošība. Starp citu, es nu runāju par Nabuko, es runāju par Nabuko plusu jo ar šo apjomu mēs varam šo te uh, vadu būvēt ne tikai no Vīnas līdz Gruzijai, tā var iet, šis, šis vads var iet līdz pat Bakū. Un tad būs uh, gāzes vads caur Kaspijas jūru līdz Turkmenistānas avotiem. Un tur arī būs uh, gāzes vads uh, um, caur Kaspijas jūru. Uh, Mēs esam saņēmuši šeit eh, Muhamedova eh, principālu piekrišanu. Es ceru, ka tad eh, Irāka varēs sākt atkal darboties, un tad arī varbūt Irāka izteiks priekšlikums, un varbūt arī Turcija iesaistīsies šajās piegādēs, un tad varētu būt tā, ka spē, pēkšņi Dabuko uh, un citi projekti nebūs vienīgā atbilde. Uh, Tātad viens uh, eh, vats varētu būt ar Turciju, tur būtu 6 līdz 8 miljārdi kubikmetru Turcijas tirgumu, uh, lielākā daļa uz Vīnes virzienu un tad atzars uz Itāliju. Un caur Dienvidu Itāliju šis lielais uh, Itālijas tirgus tiktu sasniegts un caur vīni visas Austrumēropas tirgus - Ungārija, Rumānija, Bulgārija. Caur Turciju atkal būtu iespējams un Barozo atsaucoties uz manu priekšlikumu, ieteicināja Višagrads dalību valstis, jo tad, kad būs klāt Nabuko, tad uh, tas būs milzīgs pluss, ja tai pašā laikā būtu gatavs savienojums no ziemeļiem un dienvidiem. Un tad šī gāze no Nabuko plus varētu tikt piegādāt Polijai, Baltijas valstīm un Horvātijai un Rietumbalkāniem. Tā būtu sasniedzama. Uh, tad tas būtu Eiropas risinājums, paties uh, ieguvums abām pusēm. Obamas runu uzklausīju, dzirdēju, tiešām visu cieņu, bet uh, divas uh, nelielas iebildes. Viņš vispār nepieminēja Eiropu. Par to mums ir jādomā, tas mums ir jāsatrauc, tam mums ir jāsatrauc, un runa uh, svarīga ir kongresā, videi draudzīgām enerģijām. Kongress mazāk nekā agrāk pēc vēlēšanām ir uh, spējīgs ar vairākumu pieņemt lēmumus. Mēs turpinām uh, Uh, enerģētikas pētniecību, un ja par to būs runa nākam piekdien, tad enerģētikas pētniecība un uh, arī inovācijas būs uh, svarīgs darba kārtības punkts. Tiks piedāvāta jaunā uh, pētniecības programma, un tās ietvaros es būšu atbildīgs par enerģētikas pētniecību. Un uh, Barozo un komisāri ir gatavi uh, budžeta projektā pie, eh, pie, paredzēt aizvien vairāk līdzekļus eh, etiet, eh, tātad enerģētikas pētījumiem. Es par to arī cīnos. Es negribu tā cīnīties, lai panāktu pētniecības līdzekļus ITER, bet es gribu panākt pēc iespējas vairāk līdzekļus pētniecībai enerģētikas jomā un tad, lai ITER varētu sniegt Uh, finansējumu. Un šis jautājums tagad ir parlamentā un padomē. Un cerams, ka šī blokķā, blokāda kaut kad pavasarī varēs tikt atrisināt. Kāpēc? Katrā sarunā uh, Pekinā vai Vašingtonā man jautā, vai jūs vispār vēl spējat darboties. Mēs varam būt par vai pret ITER, bet tas, ka mēs uh, esam projekta dalībnieki, uh, un sēžam šofera krēslā komisija un Francija, un ka mums nav stūre, ka mēs nevaram stūrēt, uh, un mums nav pilna bāka, tas nozīmē, ka mēs nevaram būt uzticams partneris turpmākos pētniecības projektos. ITER uh, nav tik daudz enerģētikas projekts, bet tas ir tests tam, vai Eiropas Savienība starptautiskās komandās vispār var darboties, un vai mums uzticās, un vai mūs uzskat par darboties spējīgiem. Mēs uh, uh, runājam par šo tēmatu, šeit ir demokrātisks vairākums. Es neradīju ITER, es to pārņēmu. Es tā kā tādu jaunu piedzemdēju bērnu, bet es uh, viņu audzināšu, es negribu, lai viņš mirst bādā, bet es negribu arī, lai šis bērns uh, uh, noēd uh, pārtiku citiem projektiem. Mums ir vajadzīgi abi koridori. Un šeit ir jāpieņem demokrātisks lēmums, bet pēc iespējas drīzāk infrastruktūras kritēriji, vai nu tās būtu prioritātes vai citi jautājumi, to mēs piedāvāsim vasarā. Tas ir otrs solis. Eiropā ir skaidri soļi. Vispirms ir paziņojums, tad uzklausīšana, iesaistīšanās, tad tiek izvērtēts un tad tiek spērts nākamais solis. Tas būs pavasarī un vasarā, pātrinot atļauju procedūras, finansēšanas priekšlikumu tiks izteikti un prioritāšu saraksti. Un tad es labprāt pie jums ieradīšos atkal, lai par to runātu. Jūs pamatoti runājat par inovatīviem finansējuma priekšlikumiem, bet neizliksimies. Mums taču nav naudas drukājumā mašīna. Mēs varam tādas inovācijas izdomāt, kā vien mēs gribam, bet tas kaut kā ir jāapmaksā. Varbūt dalība valstīs budžetos eh, mēs esam bijuši tik inovatīvi, ka tirgi mums vairs neusticas. Var jau būt. Eiropas investīcija banka var palīdzēt, bet tā arī nav nekāda labdarības organizācija. Tā ir iestāde, kam ir jāsasniedz vismaz uh, nulles līmenis budžetā. Dalībvalstis, kas ir EIB uh, īpašnieces, tad arī nosaka, cik tālu banka var iet, un mēs esam viensprāts ar uh, prezidentu Maištetu. Mēs gribam, lai viņi būtu mūsu partneri. Komisijā mēs izsakām priekšlikumu Broncai. Bet uh, reakcija uz šo jautājumu Strasbūrā nebija tik laba. Tātad runājot par eiro obligācijām, eh, par runu Eiropas Savienībā, par situāciju Eiropas Savienībā, tur mēdī mūs kritizēja, un jo īpaši no Vācijas. Tas nozīmē, ka jautājums par pašlīdzekļiem ir jāapspriež vispārīgi. Tātad jautājums par to, kā mēs mūsu uh, izdevumus varam strukturēt tā, lai mēs varam paveikt šos infrastruktūras uzdevumus. Bet tas nozīmē, ka enerģētika ir labā uh, vietā. Enerģētika, transports, varbūt enerģētika vēl ir svarīgāka par transportu, un tad IKT, tās ir trīs infrastruktūras jomas, kurās es uh, cīnīšos par inovatīviem instrumentiem un privāto kapitālu. Uh, Um, ja tam tā jābūt, tad, uh, protams, piedalīsies pensiju fondi, apdrošināšanas fondi, bet to viņi nedarīs par velti. Un galu galā mums ir jāskatās, lai tas nekļūtu dārgāk nekā uh, savādākā veidā. Protams, ka apdrošināšanas fonds gribēs uh, vairāk procentu, lielākus procentus nekā mūsu valstī uh, finanšu tirgu ir jāmaksā procenti. Tātad mums ir vajadzīga maksātspēja. Tad ir jāapspriež jautājums par to, kas tiks eh, finansēts privāti un kas publiski. Eh, gāzes un elektrības jomā es eh, pieturos pie tā, kas ir jāinvestē tīr, tīkla īpašniekiem un kas jāmaksā patērētājiem. Patērētājs jau tik un tā to maksās vienalga, vai kā elektrības lietotājs, vai kā nodokļu maksātājs. Tik liela jau tā atšķirība nav. Es nezinu nevienu nodokļu maksātāju, uh, Uh, kas uh, nelieto elektrību, un, un tikai dažas varbūt elektrības lietotājs, kas nemaksā nodokļus. Bet ir skaidrs, ka infrastruktūras jomā ir dažādas pievilcīgas pozīcijas, piemēram, no Bohumas līdz Ķelnei vai no Bariju uz Milānu vai no Reinas līdz Lionai ļoti pievilcīgas līnijas, bet ir tādas līnijas, kas uh, uzņēmējdarbības kontekstā varbūt nav vienasīgas. Runājot par pastu, pasts nosūta jebkuru paketi, bet uh, daudzi darījumi eh, noved pie zaudējumiem, un tik un tā šie pakalpojumi tiek nodrošināti ar solidaritāti ne tikai starp valstīm, bet arī starp Savienības pilsoņiem. Un tāpēc es eh, aicinu turpināt līdzfinansējumu programmu, lai konjunktūras programmās, kad tas radās, tagad trīs gadus apmēram 800 miljonu eiro tiek sniegti starp savienojumu līdzfinansējumam. Un uh, piecus līdz desmit gadus uh, ļoti svarīgiem atsevišķiem projektiem tas ir nepieciešams. Un tik uzdots jautājums par visu tirgus daļu integrāciju, to sasniegt līdz 2015. gadam. Pēc pieciem gadiem mums būtu jāspēja teikt, ka neviena valsts savā gāzes vai elektrības tirgū uh, neatrodas ārpus Eiropas tirgus. Tātad ir pilnībā jāintegrē visi šie tirgi pēdējo, nu, turpmākajos 4-5 gados. Protams, mēs vēlamies tādus projektus, kurus var īstenot, uh, bet eh, nevis tādas eh, ilgtermiņa vēlmes. Konjunktūras eh, programmās tiek finansēti šie projekti, un tie ir ļoti mērtiecīgi un ļoti vērtīgi. Runājot par CO2 ieņēmumiem, nodokļi vai nodevas uz enerģijas un vides un finanšu transakcijām, tās ir trīs jomas, uh, kur varētu iegūt pašu līdzekļus. Tos var ieva, ievākt, ievākt uh, Eiropas līmenī, jo nacionālā līmenī, ja tie tiktu ieņemti, tad tā būtu tikai uh, pārstruktūrēšana. Šobrīd mēs nevēlamies piedāvāt ceturto iekšējā tirgus paketi, bet šo otro pabeigt un trešo beidzot uh, uh saņemt viedokli no dalību valstīm ar diskusijām, ar uh, at, uh, publisku viedokli un, un, ja nepieciešams, veiksim arī uh, pārkāpuma procedūras un iesim, vērsīsimies tiesā. Mēs tiešām domājam, ka tādas nodevas, kas nosedz izmaksas, ir pareizas un nedrīkst subsidēt gāzes vai elektrības uh, piegādi, bet mēs konstatējam, ka arī dalība valstīs uh, stabila elektrības cena vai gāzes cena vai uh, uh, gāzes cena, kas samazinās, uh, ir daļa no uzņēmuma piesaistīšanas politikas vai arī vēlētāju piesaistīšanas politikas. Gāzes cena tiek noteikti mākslīgi zēma, Uh, un tad vēlētāji ir priecīgi un viņi balso par partijām. Bet tas nevar būt mūsu interesēs, ir jābūt uh, caurskatāmai sistēmai un izmaksām ir jātiek nosaktām im Thema Energieeffizienz. Runājot par energoefektivitāti, pirmkārt ir runa par eh, skaidriem priekšnosacījumiem. Un 2. martā mēs prezentēsim savu priekšlikumu, un eh, pēc tam mm, es esmu ieinteresēts tālākos soļos. Mēs apspriedīsim pēc māja uh, Attiecībā uz eksistējošajām ēkām un uh, lielām investīcijām te es uh, piecos atvērt mūsu reģionālās uh, programmas, kas ir šādiem līdzekļiem domāts. Un tālāk, tālākajos gados vairāk mēs investētu tieši ēku atjaunošanā un netik daudz būvētu jaunus, teiksim, kaut kādus eh, cita veida projektus. Runājot par eh, atjaunīgajām enerģijām. Nākošajā pirmdienā mēs nāksim klajā ar savu priekšlikumu. Ja jūs esat iepazinušies, tad uh, jūs varat mūs apsveikt un Es te nevēlos tagad priekšlaicīgi par to runāt, bet nākamajā pirmdienā es izpildīšu tikai vienu parlamenta, parlamenta tikai vienu savas saistības. Es vienkārši nodošu, informēšu par situāciju. Otrais būs attiecībā uz dažādajām finansēšanas struktūrām. Tās tiks uzskaitītas paziņojumā un nekas vairāk. Un tad mēs nāksim pie jums, un tad mēs stāstīsim par pārējo. Bet, piemēram, es eh, saņēmu plānu par, par 2020. Eh, gada programmu, par, teiksim, vēja ģeneratoru vēja stācijām mm, Dānijā, Norvēģijā, Francijā, apvienotajā karalistē, Nīderlandē, un jautājums, kurš investēs un kurš finansēs. Jo vien paši to nevar izdarīt attiecībā uz šo te tematu. Ir jārunā par dažādām struktūrām. Uh, starp, piemēram, apvienoto karalistu un Franciju, kur ir nepieciešams īstenot koordināciju, jo citā tas nav iespējams. Es uzskatu, ka Eiropas parlamenta deputātiem būtu jābūt labākajiem eiropiešiem. Viņiem ir jāuzņem šī sadarbības un, ko, un koordinātoru loma, lai panāktu labākus Eiropas līmeņa risinājumus. Tunisija. Ja mēs ja mums būs Tunisijā demokrātiska valdība, vai, teiksim, Magreb zonā būs vairāk, ja es runāju par Ēģiptu, Mauritāniju, Tunīzi, Tunisiju, Maroku un partnerību, tad vispirms es te domāju par enerģētikas partnerību ar Ziemeļāfrikas valstīm. Bet arī tajā gadījumā mums ir nepieciešami investori, Eiropas eh, darbības tīkli Un eh, tieši attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām mums ir jānosaka prioritātes un eh, jāveicina tas viss. Un tāpēc tas atmaksāsies, ja mēs Briselē domāsim par visu Eiropu un tā, lai panāktu mm, ekonomiski izdevīgas atjaunīgās enerģijas. Es domāju, ka ir uh, konkrēti, ka pēc uh, Eiropadomas es atkal varēšu ierasties pie jums un konkrētāk runāt. Paldies komisāru kungam par ļoti izsmeļošajām atbildēm. Bet vēl es gribētu pateikties jums uh, vairāk par to, ka jūs iedāties pie mums pirms padomas sēdes. Tas ir kaut kas jauns, ka komisārs pirms padomas atnāk pie mums runāti un uh, uzklausa mūs un to, kā mēs vēlamies virzīties uz priekšpolitiskā ziņā. Liels jums paldies un visu jums to labāko sarunās. Paldies! Dāmas un kungi, mums vēl ir jāizskata daudzi darba kārtības punkti, un laiks mums ir ļoti ierobežots. Un tagad Devītais darba kārtības punkts, kas tagad ir sestais - Eiropa turista apmeklētākā vieta pasaulē, un es gribētu lūgt visiem tiem, kas vēlas atstāt zāli, darīt to ātri un pārējos netraucēt ar savu kustību. Mums tagad ir jāmēģina katru darbi kārtības punktu izskatīt ļoti ātri. Kolēģis Vecimēr Kākis Kūks, man liekas, ir atbildīgs par šo jautājumu, un mēs to varam tā īsi un kodolīgi izskatīt. Tad, kad pārējie izies no zāles, tad mums beidzot būs miers un varēsim strādāt. Mani dāmas un āni, ladies. Dāmas un kungi, vai jūs varētu lūdzu iziet ārā, tad, lai mums būtu klusums un mēs varētu turpināt darbu, lūdzu. Mums tiešām trūks laika. Ja kāds vēlas doties ārā, tad lūdzējiet, bet nerunājiet. Thanks. George, Čačimakakis. Hacimarkakis kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Tasies ļoti ātri. Te ir runa par jautājumu, vai eh, mums būtu Eiropa jāveido kā turistu galamērķis, un es vēlreiz gribētu pateikties par pirmo viedokļu apmaiņu, kas notika decembra sākumā šeit komitejā. Un es gribētu pateikties kolēģiem arī par ierosinājumiem. Uh, Lielāko daļu no tiem es arī varēju iekļaut savā ziņojumā. Es gribēju koncentrēties uz dažiem aspektiem, tur jau daudz manevrēšanas iespēja nebija. Lisabons līguma rezultātā turisms ir kā joma paplašinājusies, un līdz ar to ir būtiski padomāt par to, kā mēs komisāram Tajānī, kurš ir, um, kurš dodas tādā virzienā, lai padarītu Eiropu par uh, turistu galvenmērķi numur viens, lai mēs viņu atbalstītu. Viens ļoti būtisks jautājums ir izglītība, mums ir nepieciešams kvalificēts labs personāls, lai uh, piesaistītu turistus gan no Eiropas Savienības valstīm, gan no citām valstīm, un standarti pēdējo gadu laikā ir izmainījušies. Šeit ir runa par pastiprinātu un uh, savstarpēju kvalifikāciju atzīšanu, tāpat arī par uh, tālāku izglītību. Uh, Ir runa arī par dažādām privātām apmaiņas programmām, ko īstenot turisma firmas. Un mēs redzam, ja mēs, piemēram, vidusjūras reģionā atrodamies, tad mēs redzam, cik daudz studenti no Ziemeļa Eiropas vai Centrāla Eiropas kaut kādu laiku strādā tur, lai iegūtu attiecīgi pieredzi. Tas ir privāts iniciatīvas, kuras Eiropas Savienībai vajadzētu atbalstīt. Runājot par pastiprinātu sadarbību Šeit būtu jārunā par kopēju, kopīgu mārketingu. Varbūt, ka mēs varētu trešajās valstīs uzlabot mārketingu. Mēs visi pazi, pazi, zinām šīs te ainas no aziāti, ar, ar bildēm no aziāt, ar aziātu bildēm, kur, teiksim, ierodas Eiropā lielas turistu grupas un visu Eiropu apceļo viens nedēļas laikā, un tas rada pieņēmumu, ka mums tik tiešām ir nepieciešams kopīgs mārketings, ja mēs vēlamies piesaistīt aizvien vairāk turistu. Un te jau ir zināms kodols, tāds Eiropas ceļotāju komisija varētu to paplašināt un. Uh, trešajās valstīs, piemēram, Brazīlijā, Indijā, Ķīnā un Japānā, uzlabot tātad mūsu mārketingu. Es gribētu vēlreiz likt uzsvaru uz veselības turismu. Šeit ir vislielākais izaugsmas potenciāls. Mēs, kā veselības turisma galamērķis, esam iecienīti, tāpat kā līdz šim, bet mums vajadzētu uzlabot savu labo slāvu, proti jārada kvalitātes kritērijas, jo veselības turisms ir tāds plašs jēdziens kvalitāte ir ārkārtīgi nozīmīgs faktors, jo šeit ir runa par uh, jautājumiem, kas varbūt attīstījās sākumā kā tāda, nu, vairāk spā pakalpojumu, un tagad jau te ir runa tiešām par ārstniecību. Tāpēc ir nepieciešama certificēšanas sistēma, varbūt, ka varētu runāt par tādu kā zilā krusta sistēmu, un ir ļoti būtiski, lai līdzšinējās dalībvalstu iniciatīvas šajā jomā tiktu izmantotas. Uh, un eh, mums nevajadzētu vienoties par kaut kādiem minimāliem standartiem, bet gan par tādiem augstiem standartiem. Kohēzijas līdzekļi, struktūra fonda līdzekļi te varētu tikt likti lietā, bet būtu jāuzmanās, lai turists netiktu tev eh, subsidēts tā akli, mums būtu jādomā par to, lai mm, tiktu saglabāt veselīgu konkurences tirgu. Tad vēl par eh, elastīgu darba laika regulējumu. Turismā tas ir ļoti elastīgs risinājums, ir nepieciešams tiešām nodrošināt darbu arī nedēļas nogalēs, naktīs. Es domāju, ka te mēs nedrīkstam ierobežot turismu uzņēmums, turismu joma ir ļoti jutīga, un te mums ir jāņem vērā īpašās vajadzības, kādas ir turismu kompānijām. Pēdējais punkts ir arī jāpadomā par ceļotāju drošību. Jāuzlabo šī ceļotāja drošība Eiropā, tas arī padara gal, ceļu galmērķus par tādiem pievilcīgākiem, tas ir būtisks temats. Pastāv arī būtisks atšķirības starp situāciju dažādās dalību valstīs, un uh, paldies priekšsēdētājiem, paldies deputātiem par uzmanību. Paldies! Micēros kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atbalstīt Šecimarkakis kungu. Mēs domājam, ka turisms var pozitīvi ietekmēt um, Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmu, radīt jaunas darba vietas un palīdzēt modernizēt ekonomiku, un tāpēc mums ir jāveic, zinām, pasākumu, lai veicinātu turismu. 2008. gadā bija vairāk nekā 370 miljonu turistu, kas gadā apmeklēja Eiropu. Mēs varam teikt, ka Eiropa ir viens no galvenajiem pasaules turistu galvenmērķiem. 1,8 miljoni cilvēku strādā, eh, mazo un vidēju uzņēmumu strādā turisma nozarē, un līdz ar to tas arī nes eh, lielu pienesumu IKP. Un mums tas ir jāizmanto, un mums ir jāatrod tāds uh, labs risinājums, kas būtu derīgs visai Eiropai. Samarkakas kungs jau norādīja uz veselības turismu, mēs, mums ir ļoti daudzi rezervāti, un uh, tādas iespējas, kas varbūt nav atrodamas citur pasaulē, un ir nepieciešams īstenot kopīgas centies, lai mēs visu to attainot, tāpat arī mūsu kristiešu, kristīgās saknes, mūsu gastronomiskos labumus, kas um, interesē cilvēks no visas pasaules, ir nepieciešams inovācijas turismu jomā, lai mēs varētu piesaistīt jaunus viesus, ir nepieciešams uh, izstrādāt dažādas um, turismu braucienu pakets un dažādas programmas, ir attiecīgs mārketings nepieciešams un jāraugās, lai Eiropas līmenī tiktu stimulēta šī joma. Mums ir nepieciešams arī izmaiņas sabiedrībai jārēģē uz dažādām izmaiņām, tikai tādā veidā turisms var veiksmīgi attīstīt uz priekšu lietas. Paldies par. Paldies, un tagad kolēģis Franko. Jā, paldies priekšstādātāju kungs. Eiropas Tautas partijas ānu referents, e, kā tāds es gribu pateikties mūsu referentam par e, viņa lielisko darbu. Turisms, protams, ir darba vietu nodrošinātājs un attīstības nodrošinātājs Eiropā. Bet valstīm ir arī jāpielāgojas jaunajām turismu plūsmām no jaunatīstības valstīm. Te ir arī jāpaplašina internetu un jauno tehnoloģisko iespēju izmantojums, ievērojot vīdas aizsardzības prāt, prasības. Turismas nozarei strādājušiem tas jāņem vērā. Turismam ir jāattīstās harmonijā ar dabu, ņemot vērā arī vietējo kopienu intereses un kultūru. Te būtu vērts arī padomāt par uh, eh, laukturismu vai par uh, apmaiņas turismu, ņemot vērā demogra demografiskās plūsmas. Uh, Šādām turisma formām arī ir jātiek veicinātām, lai tā sakmētu mūsu kultūras daudzveidību un nodrošinātu arī vīdes aizsardzību. Tāpēc es te gribētu nākt klāt ar vairākiem priekšlikumiem. Vispirms būtu jāizveido Eiropas turisma un vidusjūras turisma uzraudzības iestāde, kas jau īpaši pievērstu uzmanību uh, labākās prakses eh, paraugu apmaiņai un arī veicinātu atbildību turismu nozarei strādājošajos. Un te arī inovāciju un konkurences nozarē būtu jāievieš īpaši joms saistībā ar turismu, lai arī veicinātu uh, eh, vīdes aizsardzību turismā. Te jādomā par ilgspējīgu turismu, lai tas pārāk nekoncentrētos piekrastes zonās, bet arī ietu dziļāk kontinentu iekšienā. Te arī jādomā par turismu ne sezonas laikā, jāparedz tādi plakus turisma sektori. Un te ir arī jāveicina valoda apguve turismu nozarei strādājošajos un arī jāparedz šādu uh, īpašu maģis programmu izstrādu turismu jomā un jāveicina īpaši gala mērķi. Visi šādi pasākumi nodrošinātu labāku uh, turismu nozarei strādājušo konkurētspēju, un te arī varētu veicināt kongresu un darījumu turismu jo no tā gūta labumu daudzas apdzīvotās vietas Eiropā. Un visbeidzot, es gribētu, lai tiktu arī veicināts eh, pārjūras teritoriju pievilcība, jo arī tas nodrošinātu labāku izaugsmi tādām valstīm kā, piemēram, Brazīlija. Paldies! Gracias, presidente. Bueno, yo también. Manuēlis Kunze. Paldies priekšstādātā. Vispirms es gribētu sveikt referentu par viņa darbu, un vēl es gribētu pateikties viņam par to, ka viņš ņēma vērā dažus jautājumus, uz kuriem norādīja mūsu politiskā grupa eh, diskusija ietvaros. Un tās viņš ņēma vērā, izstrādājot šo ziņām. Un tagad es pievērsīšos konkrētiem jautājumiem. Es uh, eh, sekošu tai pašai kārtībai, kurai uh, uz kur norādīja referents. Pirmajā pantā ir runa par Eiropas turismu nozars konkurētspēju. Es domāju, ka konkurētspēja ir jāsaista ar pētniecības un inovāciju veicināšanu. Te nav runa tikai par konkurēšanu, samazinot cenas, bet arī par pētniecību. Diemžēl šajā atziņuma projektā nav minēta pētniecība. Mūsu komitejai būtu jāiestājas par eh, turisma zinību un arī citu zinību sekmēšanu, un eh, tas mums nodrošinātu lielāku pēļņu tā sektorā, kas jau sniedz lielu ieguldījumu IKP. Te arī nav skaidri, nu, skaidri norādīta Eh, nepieciešamība attīstīt informācijas jomu turismā. Te ir jāizstrādā jauni projekti, kas arī nāk par labu patērētājiem. Te ir eh, pieminēta ilgspējība otrajā pantā, un es piekrītu tam, ka mums šeit eh, pētniecību un attīstību būtu labāk jākoordinē. Uh, bet es arī iestātos par tehnoloģiju pārnesi, lai izstrādātu jaunas instrumentus, tie palīdzētu inovācijām un tad turisma nozare arī uzlabotu savu uh, pozīciju saistībā ar uh, siltumnīca efektu izraisušo gāzu samazināšanu vai uh, energoefektivitāti. Un vēl es gribētu, lai šeit tiktu uzsvērta turisma loma saistībā ar rūpniecības politiku. Tad mēs te varētu pievērst uzmanību zināmām turismu iezīmēm, piemēram, tā sezonalitātei. Jābūt, jāparedz inovācija produktu un procesu ziņā. Protams, arī apmācība ļoti uh, svarīga. Arī referents uz to norādīja apmācība ir ļoti svarīga, ja mēs gribam būt konkrēti spējīgi um, kvalitātes ziņā, bet tas te būtu vairāk jāuzceļ. Mēs pilnīgi piekrītam referentu komentāriem saistībā ar MVU lomu. Es arī atbilst, atbalstu iepriekšēju kolēģi sacīto. Tas ir, lai tiktu paredzēta īpaši nodaļa mūsu konkurētspējas inovāciju plānā. Un mūsu politiskā grupa nāks klajā, iesniegs vairākus grozījumus uh, attiecībā uz tevi jautājumu, kurus pieminēju, un es esmu pārliecināta, ka referents un cits grupas uh, augstu vērtēs šos grozījumus. Udīkums, lūdzu. Paldies, arī es no savas puses gribu sveikt referentu par viņu, ar viņu priekšlikumiem. Un es gribētu šeit eh, iestāties par eh, tērmās eh, esošo turismu, par labklājības turismu. Jo bieži vien šīs termas ir izvietots arhitektoniski labās vietās, un tas šis turisms veicina cilvēku labklājību, un te ir arī daudz darāmā uh, pētniecības un e, inovāciju ziņā ķīnieši un arī amerikāņi e, labprāt pievērstos šiem jautājumiem. Mēs zinām, kādas ir termu, e, kāda ir termu izcelsme, tas nāk no Romas laikiem un arī Ungārijas prezidentūra pie tā varētu strādāt jādomā, kādi varētu būt Eiropas Savienības turisma galvenie punkti. Šā mēs, šādi mēs varētu, piemēram, komercializēt Eiropu kā termoturismu galamērķi. Paldies! Dod vārdu Hadzimarkakas kungam. Paldies, kolēģi! Es esmu ļoti apmierināts un pateicīgs par to, ka šeit otrajā sarunu kārtā ir virkni jaunu ideju ierosinātas, bet uh, runājot par Es domāju, ka mēs ar grozījumu priekšlikumiem varam paplašināt vēl šo te ziņojumu. Paldies arī. Es pateicos, saka priekšsēdētājs, es gribētu atgādināt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. februārs 2012. Tā kā lūdzu visus jūs komentārus vēl uz papīru, un uh, tad uh, tāds Markārkis kungs varēs pastrādāt rūpīgi Un tādā veidā mēs esam nonākuši pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir septītais darba kārtības punkts par atomelektrostaciju eksploatācijas pārtraukšanai paredzētājas finansējumu, efektivitātu un liederību jaunajās dalību valstīs. Referents ir kolēģis Valčītis kungs, un es gribētu vispirms dot vārdu tieši viņam, lūdzu. Aš pirmininkė, e, manau, kad daugelis mūsų. Paldies, e, priekšsēdētāji. Es domāju, ka daudzi kolēģi eh, apzinās šo problēmu, kas pastāv kodoreaktoru darbības pārtraukšana ir politisks lēmums, ne tik daudz ekonomisks lēmums, kaut gan, protams, šis jautājums ietekmē arī attiecīgo valstu ekonomiku. Mēs zinām, ka trīs valdības, Lietuvas, Slovākijas un Buldības, Bulgārijas valdības apņēmās saskaņā ar pievienošanās līgumu slēgt, slēgt kodolreaktorus, kurus nevarēs ekonomiski modernizēt līdz nepieciešamiem drošības līmenim. Protams, ka ir saprotams, ka nav pietiekami daudz līdzekļu šādu kodolu iekārtu darbības pārtraukšanai, bet um, Jau tika teikts, ka finanšu līdzekļi ir jāsniedz šīs problēmas atrisināšanai, un ir jādomā par to, ka šo finansiālo atbalstu vajadzētu arī turpināt. Līdz 2013. gadam ir paredzēti līdzekļi 2,8 miljārdu eiro apmērā. Ir vēl citi skaitļi, kas šeit būtu jānosauc, bet eh, tie varbūt nav tik būtiski. Eh, Rūpniecības un pētniecības komitejai. Bet es domāju, ka svarīgi būs, kā revīzijas palāta skatīs šo jautājumu. Tika konstatēts, ka dažas dalībvalstis iespējams uh, šos sniegtos līdzekļus ir izmantojušas eh, citiem mērķiem, kas šeit eh, nebija pietiekama caurskatāmība nodrošināta, un eh, šī ziņojuma skatīšana ir paredzēta šā gada rudenī. Es to gaidu, un es domāju, ka tad mēs arī vēl vairāk runāsim par kodola reaktoru darbības pārtraukšanu. Svarīgākās idejas, kuras eh, es eh, jums šeit stādu priekšā, ir um, princips, ka maksā piesārņotājs, proti visi kodā reaktori, kas uh, darbojas, uh, ir jāpārvalda tā, ka uh, līdz darbības beigām tiek iekrāti pietiekami līdzekļi arī darbības pārtraukšanai. Mēs gribam norādīt uz to, ka ir jāņem vērā uh, visas prasības darbības pārtraukšanā, noteikti jānodrošina drošība. Un uh, es domāju, ka mums ir jāsaka arī, ka uh, šajās trijās valstīs uh, E, ir jāpalīdz šīm valstīm slēgt šos kodoreaktorus, un drošības jautājumi ir atbilstoši jāatrisina. Tie ir mani galvenie priekšlikumi, un es gaidīšu jūsu priekšlikumus. Ročev kungs, kā nākamais lūdzu. Благодаря, господин председател. Uh, уважаеми... Paldies, priekšsādātāji. Kolēģi, Es gribētu pateikties referentam par viņa ļoti labo atzinumu, ko viņš sagatavojas, taču es gribētu vērst jūsu uzmanību uz šādām tēmām. Pirmkārt, nav taisnība, ka visi bloki jau ir izjaukti kā visi eksploatācija izdevumi ir sakti, jo tie nevarēja, eh, jo tie nevarēja tikt modernizēti. Vismaz divi, eh, divi šādas, eh, šādi bloki Kozloduji ir aktualizēti, modernizēti. Un Tas iemesls, kāpēc tika pārtraukta šo daļu darbība, ir pavisam cits, un par to tak nav runa. Es gribētu, lai Eiropas parlaments vismaz neizplatītu nepatiesu informāciju. Un te arī jāsaka, ka ir sasniegta politiskā, uh, politis, izpildīts politiskās apņemšanās, ka nu, jau laikus ir mm, tehniski panākts, ka var slēgt šīs atomelektrostacijas. Protams, ka dalība valstis sagaida finanšu palīdzību no Eiropas Savienības, jo šī finanšu palīdzība ir pilnīgi nepieciešama pārtraucot atomelektrostaciju darbību. vismaz uh, budžeta perioda darba sākumā šie līdzekļi varētu tikt uh, piešķirti, lai uh, varētu pārtraukt šīs atomelektrostacijas, jo jāsaka atklāti, šie pasākumi bija ļoti nepieciešami. Šie līdzekļi bija ļoti nepieciešami, un nākošajā periodā uh, ir pilnīgi loģiski, ka mēs uh, pieprasām, lai šie līdzekļi tiktu arī turpmāk piešķirt, jo īpaši projektiem elektrostāciju darbības pārtraukšanai. Mēs daudz runājam par Eiropas finanšu atbalstu efektivitāti. Pat labam situācija ir tāda, ka šajās minētās valstīs, Lietuvā, Slovākija un Bulgārija, šīs finansējums ir neatkarīgs, nepastāv koordinācijas, koordinācijas starp individuālām programmām vai projektiem. Mēs neesam pieredzējuši nekādu ieinteresētību šādas koordinācijas īstenošanai, jo praksē izrādās, ka problēmas, kas ir savstarpēji saistītas, piemēram, ar radioaktīvo atkritumu pārstrādi. Pieeja šīm problēmām katrā no trijām valstīm ir pilnīga atšķirīga. Tas būtu pieļaujams tad, ja mērķis būtu uh, atrast viss uh, vis efektīvāko, vispareizāko pieeju kas tad eh, būtu jāpārņem arī citai valstī. Diemžēl situācija nav tāda. Un vēl man jāsaka, finanšu sistēma šajās valstīs tiek atbalstīta no starptautiskā fonda, kas paredzēts tieši atomelektrostaciju darbības pārtraukšanai, un to uzrauga Eiropas investīcija banka, e, Eiropas centrālā banka bet šie noteikumi, ko diktē Eiropas centrālā banka, neatbilst uh, publiskā iepirkuma nacionālajiem ieteikumiem. Un līgums, kas tika parakstīts ar Eiropas rekonstrukcijas banku, šie noteikumi ir tādi, ka tie rada sarežģījums, jo attiecīgajām iesaistītajām pusēm dalību valstīs šie noteikumi nav pazīstami. Tā tad eh, visās trijās valstīs šo procesu varētu optimizēt, lai uzlabotu gan tā efektivitāti, gan arī šo līdzekļu izmantojumu caurskatāmību. Es uzskatu,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 šī atomelektrostācija slēgšana bija tāds ciešana pilns ceļš, un tāpēc šīs valsts tagad sagaida, lai tām tiktu sniegta palīdzība un lai pēc iespējas minimālāk būtu zaudējumi. Uh, Atomelektrostāciju slēgšanas darbiem būtu pēc iespējas drīzāk jānoslēdz, lai zaudējumi būtu pēc iespējas mazāki, un ir jārod finansiāli avoti, lai uh, tiktu šīs atomelektrostācijas slēgts, ievarot visu drošības prasības. Es domāju, ka finanšu līdzekļu izlietojuma caurskatāmība un uh, drošības jautājumi ir ļoti būtiski, lai arī nodrošinātu godīgu konkurenci. Mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka šo atomelektrostāciju slēgšana būtiski ietekmē arī šo valstu energoapgādi, un tāpēc ir jādomā par alternatīviem enerģijas avotiem, kas varbūt varētu palīdzēt arī pie saistībā ar šo te finansēšanu. Ir jāizstrādā arī jaunas finansēšanas metodas, ir jāzina, kādas stratēģijas izmanto attiecīgās valstis, runājot par alternatīviem energoavotiem. Ir arī ļoti būtiski, lai pastāvošās atomelektrostācijas tiktu modernizētas. Investīcija izmaksas Eiropā šeit eh, tiek lēstas 400 eh, tūkstoši miljārdu eiro apvē, apmērā. Ap nu, būtiska summa būtu jāiegulda esošo atomelektrostaciju modernizācijā. Taču ir nepieciešams būvēt arī jauns atomelektrostacijas, jo tikai tā mēs varam garantēt energoapgādes drošību, un mums ir jāraugās, lai netiktu traucēta šo te atomelektrostaciju darbība. Uh, Un tāpat arī jādomā par vidas aizsardzību. Runājot par šīm investīcijām, tikai atomenerģija ir veids, kur var iegūt tīru enerģiju vidē draudzīgā veidā, un tas būtu jāpatur prātā. Bet es gribēju teikt, ka Belčītis kungs ir ļoti labu ziņojumu izstrādājis, un paldies viņam liels par to, kolēģi Valē, lūdzu. Paldies priekšsādētāji! Arī es gribētu apsveikt iniciatīvu ziņojumu no budžeta komitejas puses. Domāju, ka ir vērts parādzīties dziļāk uz finansēšanu šajos daudzajos slēgšanas projektos. Un šķiet, ka mēs neredzam šī audita beigas. Es ļoti labi apzinos, ka atomelektrostacijas slēgšana ir eh, tāds ļoti ilgs process, kas tiešām var ilgt desmit gadus, bet es gribētu teikt, ka tas ir arī biznes pats par sevi. Ītra komitejas atzinumā. Uh, ir izpausts vairākas bāžas, kuras ir izskanējušas arī budžeta komitejā, lai sūtītu spēcīgu signālu padomēju un komisijai. Pirmkārt, finansējums, kas ir piešķirts, nebija domāts slēgšanas pilnī, izmaksu sekšanai pilnā apmērā vai ekonomisko sēku kompensēšanai, bet mēs redzam, ka šie līdzekļi tiek izmantoti tādiem enerģētikas projektiem, kas kompensē slēgšanu. Es zinu, ka tā ir leģitīma slēgšanas plānu sādaļa. Es domāju, ka komisija varētu vēlreiz papētīt proporciju, kāda tiek izmantot šiem te enerģijas projektiem. Runājot par slēgšanas programmām, tās vēl nav pabeigtas, un rezultātā mēs neredzam, ka te ir skaidri noteikti griezti, un, un nav arī skaidri izteikt, izteikt šis te apjoms un finansējuma avoti, un kādas būs šīs te finansējuma vajadzības pēc 2013. gada. Es domāju, ka ir vēlreiz skaidri jānorāda, ka Tām elektrostāciju slēgšanas galvenais mērķis ir drošība, un varbūt ir pienācis īstais laiks, tīpašajos smagajos ekonomikas apstākļos, pievērsties mūsu īstajām prioritātēm attiecībā uz šiem trim projektiem. Tas arī viss no mans puses. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi Marinēs Kūkungs, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Decizia de a se... Paldies, priekšsēdētāji. Lēmums par uh, līdzekļu piešķiršanu atomelektrostācija eksploatācijas pārtraukšanai ir pareizi. Diemžēl lēmums netika pieņems tad, kad tika izstrādāti pirmie plāni, nebija nekādu ierobežojumu laika ziņā, nedz arī finanšu piešķiruma daļā tā ziņā. Tad neviens nezina, kad reāli šī slēgšana notiks un cik tas izmaksās. Te tik pieminēts, ka daudz līdzekļu tiek tērēts enerģijas projektiem, kas e, ne visi ir iekļaujami pamatotajos izdevumos. Taču, ja mēs paraugamies uz to, kas ir izdarīts enerģijas projektos līdz šim, e, Te ir jāraugās, vai tā tika sekta izdevuma par atomelektrostāciju eksploatācijas pārtraukšanu. Te mums jāraugās, vai nav uh, vajadzīgs kāds, uh, nav vajadzīga kāda koordinācijas komanda, lai samazinātu šos izdevumus, varētu izveidot šādu komisiju komitejas līmenī un noteikt, kāds projekts beigsiet, kādas ir izmaksas un kādi, kādi kāds ir Eiropas Sanības ieguldījums. Paldies, kolēģis Sadīkungs. Pavisam īsi, ņemot vērā to, ka šie uh, darbi ir milzīgi, es domāju, referenci pieminēja pār par diviem miljardiem eiro. Te ir runa par uh, Kozloduju centrāli. Mēs varētu uh, publiskajā iepirkumā pieminēt kopienas preferenci. Un būtu neticami, ka uh, publiskos iepirkums mēs piešķiram uh, trešām valstīm, kas neatbilst Eiropas uh, uzņēmumu prasībām. Tātad mums būtu jānosaka preference tieši Eiropas Savienības uzņēmumiem. Paldies! Paldies! Kolēģi Balčītis kungs, lūdzu, jums vēlreiz vārds. Paldies priekšsēdētāji. Paldies kolēģiem par jūsu komentāriem un par viedokļu apmaiņu. Tad, kad es runāju par šo tēmatu, ja es būtu varējis izteikties tālāk, tad es būtu atzinis, ka 200 ar 200 zīmēm atzinumā nepietika, lai iekļaut visus labos priekšlikums attiecībā uz uh, atkritumu noglabāšanu. Un kolēģis Odī izteica interesantas domas. Es atceros diskusiju par uh, šo atomelektrostaciju slēgšanu. Tā bija ļoti interesanta diskusija, bet lai nu kā būtu, šais, šīs, šī slēgšana ir jāpabeidz. Un līdzekļi ir jāsniedz šiem mērķiem. Es iepazinos arī ar revīzijas palātas secinājumiem un pēc tam, kad revizijas palāta būs beigusi savu darbu, tad mēs redzēsim, vai būs jā, jā, jāizveido arī jauna pētniecības grupa vai nē. Un tad ir jāredz, kā būs ar tālākām atām elektrostacijas lēkšanā. Mums ir jāsāk jau domāt par to, cik daudz izmaksā jaunas atomelektrostācijas būvēšana, un ja mēs tagad visu to savilktu kopā, proti, uh, slēgšana, visas uh, izmaksas, kas ir saistītas ar uh, atkritumu noglabāšanu un visas administratīvos izdevumus, tad mēs nonāk pie pavisam citādām summām un varbūt kā atomenerģija nav tik dārga kā ražošanas avots, kā mēs to atspoguļojam. Es domāju, ka mums kopīgiem puliņiem ir izdevies izstrādāt labu dokumentu, uh, kas arī parādās pamatlīnijas, kā varētu rīkoties eh, tālākos, gad, citos gadījumos, kad tiks slēgts atomelektrostacijas. Paldies! Ja neviens vairs nevēlas izteikties, vai varbūt no komisijas puses kāds vēl vēlas kaut ko teikt, ja ne, tad mēs varam virzīties uz priekšu. Un uh, es tikai pateikšu, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 3. februārs 2012. Un tagad pāriem pie 8. darba kārtības punkta. Piekļūs nosacījumi publiskajām re regulētiem pakalpojumam, ko piedāvā globālā satelīta radionavigācijas sistēma, kas izveidot saskaņā ar Galileo programmu. Mēs šodien par to diskutējam, un es gribētu dot vārdu kolēģim Glantas kungam, kurš ir referents. Tad pirmais vārds viņam. Es gan ceru, ka es nerunāšu kā vienīgais, ka vēl arī citi izteiksies. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Es redzu kolēģis, kas ir nodarbojušies ar šo jautājumu, un tāpēc es uh, relatīvi īsi izteikšos. Es gribētu vēl runāt par uh, vienu no, vienu no pieciem pakāpojumiem, kas tiks nodrošināt ar Galileo. Un ja budžets pietiks, tad varbūt, ka kaut ka tas arī viss uh, kļūs par realitāti. Te mēs runājam par um, atklātiem pakāpojumiem, uh, drošības pakāpojumiem. Uh, brīvās pie, komerc pakalpojumiem, meklēšanas un glābšanas atbalsta pakalpojumiem, kā arī valsts regulētiem ierobežotās pieejamības pakalpojumiem. Te mēs eh, uzdodam eh, arī tāds uzdevums kā policijas eh, pakalpojumu. Signāls ir, mm, tam ir jābūt ļoti stabilam, tas ir šifrēts, pat ja Galileo tiek izslēgts kaut kāda iemesla dēļ, uh, Un ir jābūt šai sistēmai tādai ļoti uzticamai un drošai. Un uh, lietojumam arī ir jābūt pāraudzītam drošības apsvērumu dēļ, un te ir nepieciešams konkrēts procedūras. Komisijas priekšlikumā ir uh, tā tehniski nosacījumi, tur ir uh, regulēta tieši pieeja PRP, un ir jānosaka dalību valstīm šie BRP lietotāji, tā lai varētu īstenot arī attiecīgu kontroli. Katra valsts izvēlas arī kādā veidā tā izmanto šo savu te piekļuvi. Trešās valsts un starptautiskās organizācijas arī tāpat var uh, izmantot PRP, ja tās ir parakstījušas attiecīgu nolīgumu ar Eiropas komisiju. Priekšlikumā ir runa arī par dažādiem dažādām citām būtiskām komponentēm un par eksportu. Es gribētu arī minēt grozījums, un es domāju, ka te ir skaidri jānodala jēdzienu dalībnieku un lietotāju, piemēram, dalību valsts un, un signāla izmantotāji, tās ir, piemēram, organizācijas, piemēram, policijas iestādes. Runājot par šifrēšanu, te ir jāizmanto tāda pat procedūra, kā attiecībā uz pašreizējo Galileo sistēmu. Es to visam esmu pārņēmis, jo tas jau ir izstrādāts. Un eh, es domāju, ka šo te pašu regulējumu te varētu arī izmantot. Lai nodrošinātu, lai garantētu drošību, te ir vairāk pakāpju process. Nacionālās PRP iestādes ir eh, tām jāievēro noteikti standarti. Ja tas, tās to nedara, tad komisija var spērt noteiktus soļus. Uh, Un ja tas nepalīdz, tad eh, Eiropas eh, uzraudzības iestāde uzņems šo te kontroli, lietotāju kontroli komisija, tālāk pārbauda vai PRP uztvērēji. Izmantošana ir iespējama arī trešajās valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Mm, ASV nebija zinām, apsvērumu dēļ sajūsmā par šo sistēmu, bet tagad ir panākts tāds diezgan labs rezultāts, un es domāju, ka, ja amerikāņi vēlas piekļūt tuvāk Galileo, tad nākotnē mēs varētu izvairīties no zināmām problēmām, ja tas tiktu te apspriests. Un vēl vairāk palīdzētu izdotos vienoties arī ar ķīniešiem. Dalību valstu dalību valstu ziņā būtu jāatstāja šī kontrola, būtu jābūt skaidriem nosacījumiem, un ka un eh, PP uztvērē ražošana būtu teritoriāli jāierobežo. Ja runājot par izmaksām, tad tās ir jāsac dalībniekiem, arī dalību valstīm un komisijas priekšlikums. Priekšlikumā te ir paredzēta arī mm, tā, tā publiskā, privātā publiskā partnerība. Es eh, gaidu priekšlikums. Es zinu, ka AFET komitejā ir um, diskusijas par šo jautājumu, un ir arī vairāk tādi priekšlikumi, kurs, um, par kuriem mēs tā diezgan kritiski izturamies, un paldies jums un gaidu jūsu komentārus. Nestāroju, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es uh, gribēju atsaukties uz to, ko Glāns kungs teica. Jā, tas ir tāds tehnisks dokuments, un. Um, šeit vēl ir jāved sarunas, un, eh, bet es domāju, ka eh, runājot eh, tieši par finansējumu, mums ir skaidri jāpasaka, ka mums nav nekādu šaubu, ka funkcionalitātes ziņā un uh, šīs PRP eh, sistēmas eh, ziņā mums ir jāturpina šis darbs, jo tas mums eh, dos daudz vairāk nekā GPS sistēma. Tāpšā laikā mums ir skaidri jāpasaka, ka ir jāparedz šeit papildus finansējums, jo tas mums dos arī labu atdevi. Un uh, mal, valstis jau būs tās, kas uh, uzņemsies lielāko daļu šīs uh, nastas un šī projekta īstenošanas. Es domāju, ka jāsagatavo grozījumi, lai panāktu pareizu līdzsvaru šeit. Būs uzņēmumi, kas uh, maksās, un tad uh, būs. Uh, šie te izmantotāji, kas bez maksas lietos. Un tas, eh, kā jūs teicāt, eh, es varu atbalstīt eh, jūsu grozījumus. Šeit ir jāpanāk labs līdzsvars starp dalībvalstīm un Eiropas Savienību. Šis ir ļoti tehnisks ziņojums, bet uh, Ja mēs nevaram pārvaldīt šīs lietas, tad, eh, tad eh, mēs nedrīkstam no tā atteikties. Mēs, mums ir jāizmanto šī iespēja. maar uw koers wordt nadrukkelijk gedeeld. Es domāju, ka uh, ir jāiesniedz šādi grozījumi, un es pilnībā gribu teikt, ka atbalstu jūsu pozīciju, referentkungs. Thank you. Um, Holds kundze, paldies. Jā, es tiešām gribu jums no sirds pateikties par jūsu darbu. Es tikai gribētu noskaidrot vienu lietu, jo es gribu pārliecināties par to, kas es pareizi sapratusi. Vai jūs sakāt, e, ka saistībā ar izmaksām? Uh, tās dalībvalsts, kas piedalās, būs tās, kas maksās. Un pēc tam tad dalībvalstis var pašas izlemt, kā šo, šīs izmaksas ievākt no lietotājiem. Vai es to pareizi sapratu? Paldies. Remeka kungs, lūdzu. Ďakujem, eh, pane predsedo. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī pievienoties tiem, kuri uh, augstu novērtē referenta darbu. Es domāju, ka tas ir uh, vēl viens labs solis pareizajā virzienā. Tā uz to ir jāraugās. Un patiesībā man nav nekādu iebildumu uh, pret šo tekstu, vismaz pret tā lielāko daļu. Es domāju, ka kaut gan šeit ir runa tiešām par ļoti tehnisku jautājumu, Tomēr tas nav tikai tehnisks jautājums, jo svarīgākais eh, ir tas, ko referents eh, saka beigās, ka, ka mums eh, ir jāpievēršas problēmām, kas vēl pastāv, un par tām ir jārunā, jo šeit tiek veidots kaut kas jauns, ar ko mums vēl nav bijusi pieredze, un tāpēc ir jānosaka arī, uh, zinām, nosacījumi. Tie ir bijuši jāmaina, jo mēs atteicāmies no šīs te publiskās privātās partnerības versijas. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka tika izlemts uh, ar aģentūras starpniecību un uh, aģentūras vadību. Direktora kungs pie mums rīt ieradīsies, ka par to tika izlēmts. Tas ir ļoti labi. Tas iet viss pareizā virzienā. Nākamais runātājs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es arī gribētu pievienoties tiem, kuri pozitīvi vērtēja Glantas kunga darbu, jo Glantas kungs šo te ļoti svarīgo projektu virza uz priekšu un gribētu atzinīgi vērtēt uh, to, ka daudzas lietas tiešām vēl ir jāatstāj atklātas, atvērtas, jo jāapzinās, ka tehnoloģija attīstība ir ļoti strauja, un pēc trim, četriem gadiem, kad sāks darboties Galileo, tad varbūt mēs eh, varam jau kaut ko tagad par to teikt, bet mēs nezinām, kas tad notiks. Un eh, šīs debats, ko Glanskungs uzsāk, ir ļoti svarīgas. Un runājot par uh, publiski regulētajiem pakalpojumiem, PRP uh, lietas uh, nav nemaz tik vienkārši. Šeit ir tāds tā kā apslēpts ekonomiskais potenciāls, to mēs uh, visi mēģinām atrast. Mēs domājam, kā varētu finansēt Galileo, bet šeit mēs esam civilajā jomā. Uh, amerikāņu GPS sistēma konkurē pavisam citā jomā, jo GPS ir militāras sistēmas atvasinājums. Kā tas viss tālāk attīstīsies, to mēs šobrīd vēl nevaram novērtēt, tāpēc man ir liels prieks, ka Glantas kungs šeit ļoti atklāti darbojas. Debats par to, kā ekonomiski varētu nodrošināt PRP, tās būs sarežģītas debatas ne tikai no drošības viedokļa, bet uh, mums jāizvērtē arī tas, kā mēs uh, varētu vairāk pietuvināt ASV Galileo sistēmai. Es atbalstu šo ziņojumu, jo šīs debats ir ļoti svarīgas te ir runa arī par tiesiskiem aspektiem. Un mums ir arī jānodrošina finansējums nākotnē Galileo sistēmai. Paldies Glāns kungam par ļoti labu paveikto darbu. Paldies! Vai komisija vēl varbūt gribētu kaut ko īsteikt, Brosko kungs? Ja? Lūdzu! Merci beaucoup. Euh, Liels paldies. Esiet sveicināts priekšsēdētāja kungs, referent kungs, dāma, dāmas un kungi, kungi šīs komitejas locekļi. Vispirms es gribētu mm, jūs eh, sveikt ar to, ka šai komitejā mūsu priekšlikums tiek visnotaļ augstu vērtēts. Mēs pateicamies referentam par viņu lielisko darbu. Mēs patiešām vēlamies, lai diskusijas starp parlamentu un padomi sāktos pēc iespējas ātrāk. Tādā veidā mēs varam cerēt, ka šī gada jūnijā tiks pieņemts tiesība akts. Un eh, te varētu sniegt zināmas eh, paskaidrojums par eh, grozījumiem, taču es izteikšos īsi. Mēs esam paredzējuši iesniegt grozījumu par šo te terminu nošķīrumu. Šie divi termini uz Ž dalībnieki un lietotāji. Skaidrs, ka teiks tajā pantā, kur virsraksts būs definīcijas, šī, šīs neskaidrības tiks atrisinātas. Un e, te tika pieminētas operācija un operatīvās izmaksas tiešām saskaņā ar, e, re, ar ziņojumā norādīto informāciju komisija uzskata, ka tikai tās dalībās institūcijas un citas organizācijas, kā piemēram starptautiskās organizācijas, kas piedalās šajā projektā, arī nodrošinās um, šī projekta darbības izmaksas. Nevar sagaidīt, lai uh, visas dalību valstis uh, sektu daļu vai visas izmaksas no, šīm, uh, no šīs summas. Tāpēc, ka te ir runa par simtiem miljonu eiro, apmēram 300 miljonu eiro gadā. Un šīs summas nav uzskatāms par mm, tādām, ko varētu sekt eh, dalībvalstu galu lietotāji. Gan mūsu, eh, gan šai ziņojumā, gan eh, deputāta sacītajā par, parādījās jautājums par trešo valstu lomu. Kāda būs to loma, izmantojot valsts regulēto pakalpojumu? Mēs uzskatām, ka pašreizējā teksta versijā priekšlikums, kas kā iespējamo risinājumu norāda uz, norāda uz startautisko vienošanās ar trešajām valstīm, nodrošina to elastību, kas eh, mums būs nepieciešama, lai risinātu katru gadījumu atsevišķi, lai eh, izpildītu katras dalībās vai šo trešo valstu prasības. Bet, protams, ka mēs esam atvērti uh, Mm, jauniem risinājumiem, strādāt ar parlamentu un padomi, mm, lai uh, šo jautājumu risinātu apsvērumos. Un pēdējais punkts no mūsu puses. Mēs vērsām uz to uzmanību. Tev ir uh, diezgan uh, detalizēts procedūras priekšlikums grozījumos. runājot par PRP eh, izmantošanu, kad, eh, tā, kad izmantošanas posmā um, tiek secināts, ka netiek izpildīti drošības kritēriji, mēs uzskatām, ka šīs prasības ir vērā ņemamas un esam gatavi e, tekstā iekļaut šo priekšlikumu. Katrā ziņā tas, tas būs eh, to vadlīnu ietvaros, kas tiks pieņemts vēlāk. Tad ar to es arī beigšu. Pateicos par uzmanību. Un esmu arī uzklausījis vairāku parlamentāriešu, vairāku deputātu mm, ierosinājumu šādi atbalstīt, šādi sniegt līdzekļu šim projektam. Paldies! Lants kungs lūdzu vēlreiz. Paldies eh, par finansējumu. Man likās, ka svarīgi būtu, lai dalībvalstī būtu elastība, piemēram, ugunsdzēsības un policijas dienestiem, kā viņi to finansē, tas ir katras dalībvalsts ziņā, un tāpēc es piedāvāju eh, dalībvalstīm un organizācijām, kas ir maksātāji, uh, šeit paredzēt elastību, un es gribēju arī raudzīties nākotnē, diskusijas ar padomi, domājot par to, uh, gribēju par to domāt, redzēsim, kas tur uh, no tā iznāks. Es ar nepacietību gaidu uh, grozījumus un debats ar padomu. Paldies, paldies par darbu un par runāto. Un 2. februārs 12.00 ir grozījuma sniegšanas termiņš. Tagad nākamais darba kārtības punkts, tas ir 9. punkts. Par to ir runa par investīcijām platjoslas interneta savienojumos. Europäischen Breitbandnetz Investitionen in ein Tātad eh, investīcijas eh, internetā balstītā izaugsmē. Cabels kundze ir referenta, viņai arī dod vārdu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu angļu valodā. Priekšsēdētāji, kungs, dargie kolēģi, es jau jums izplatīju neformālu darba dokumentu, kurā ir daži no mūsu priekšlikumiem. European, uh, Par mūsu priekšlikumu e, Eiropas platjoslē. Vissākumā vis, es gribētu sacīt, ka nedigitalizētās Eiropas izmaksas ir ļoti liels saskaņā ar e, pēdējiem pētījumiem. E, Eiropas Savienība gūtu 4% no IKP veicinot eh, digitālo tirgu līdz 2020. gadam, un tas atbilst 500 miljārdiem eiro. Un tagad atgriežoties pie ziņojuma. Manā skatījumā komisijas mērķi 2020. gadam ir izvirzīti tādā veidā, eh, kas uh, nesīs augļus ilgtermiņā. Tie ir ambiciozi mērķi, un es atbalstu komisiju šeit ziņā. Šī parlamenta ziņojuma kontekstā es uzskatu, ka e, izvirzot mērķus mums jāparedz e, vispārējā platjosla 2000, e, divām trešdaļām visu iedzīvotājiem visās dalībvalstīs. Un tāpēc šai darba dokumentā es esmu noteikusi mērķi, ka Eiropas Savienībai līdz 2013. gadam ir jāno, jāizveido tāda infrastruktūra, lai uh, gandrīz 100% būtu platjos pārklājums, kas nodrošinātu 2 megabitus sekundē lietotājiem. Un tas ir mērķis visām 27 dalību valstīm, un tas ir īstenojams netik tālā nākotnē. Un tādā veidā mēs pievēršam uzmanību vidustermiņa un īstermiņa mērķiem. Šajā kontekstā ir svarīgi norādīt, ka, mm, ja mēs nodrošinātu simtprocentīgu platjos pārklājumu, mēs negūsim nekādu labumu, tad, ja mēs nenodrošinām arī kiberdrošību un pieslēgumu drošumu un eh, šo jautājumu nedrīkst atstāt bez uzmanības. Un tam ir saistība ar eh, visiem platjoslas eh, pasākumiem, pakalpojumiem, attālākiem novadiem, vai, tās, vai tie būtu kalna apvidi vai salas. Un te ir jāuzsver tas, ka pēc iespējas labāk jāizmanto papildu tehnoloģijas. Uh, plata josta, pār, pār, platlos pārklājuma nodrošinājumu šajās attālākajās vietās. Tāpēc um, optiskās šķiedras, uh, optiskā šķiedra būtu labs risinājums, nodrošinot šo 100% pārklājumu, bet jāpaņem vērā arī citu iespējamo platformu praktiskais pielietojums, piemēram, mobilā, mobilais bezvadu pieslēgums vai satelīts. Šīs programmas varētu palīdzēt nodrošināt platjoslas pakalpojumu attālākiem novadiem, lauknovadiem. Un te ir arī jāparedz konkrēts laiks, kad tiek piešķirts platjoslas spektrs. Cits jautājums ir saistīts ar uh, finansējumu. 2010. gadā valsts atbalsts bija četreiz lielāks nekā 2009. gadā, un pavisam tās apjoms bija 1,9 miljārda eiro valsts finansējumu. Un te ir uztverams, eh, ir jāuzsver tas, ka mētiecīga valsts un uh, kopienas līdzekļu izmantošana var veicināt platjoslas pārklājumu. Te ir jāņem vērā arī valsts un privātā sektora sadarbība un dažādas uh, iniciatīvas, lai veicinātu šo darbību. Te ir arī jāveicina sadarbības starp reģionālajiem un vietējām pašvaldībām un Centrālā valdība varētu rūpēties par dažādu eh, partneru sadarbību. Un nobeigumā es gribētu paust savu atbalstu augsta līmeņa Eiropas Savienības grupas, darba grupas izveidei, lai tā izstrādātu nākotnes informāciju komunikāciju stratēģiju informācija komunikācija tehnoloģija stratēģija. Un tādā veidā mēs varētu novērst tos šēršļus, kas vēl stāv mūsu priekšā. Un visbeidzot, krīzes laikā, investējot platjoslas, tiks radīts jaunas darba vietas. Un tā tiks uh, nodibināts jauns virzītājs spēks Eiropas digitāl, digitālajā darba kārtībā. Es labprāt sadarbošos ar kolēģiem no citām politiskajām grupām, lai izveidot tādu stratēģiju, kas mūs eh, vadīs uz jauno digitālo laikmetu un pateicos eh, komisijai par tās atbalstu šī ziņojuma izstrādē. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tagad kolēģis Dākas kungs lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. I... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī runāšu angliski, lai ietaupītu jūs laiku. Es gribētu apsveikt referentu par to, ka viņa ir devus labu pamatu šim ļoti būtiskiem ziņojumam no vienas puses komisijas paziņojums un jūsu dokumentu projekts ir tādi izsvērti, un tur ir iekļauts viss tās būtiskās lietas. Viss ir skaidrs, tur nav nekas, nu, kam piesēties. Mums ir nepieciešami labi mērķi, tērķi, mērķi tur jau ir iekļauti digitālajā darba kārtībā un tā tālāk. No otras puses ir daudz detaļas, par ko vajadzētu padomāt un kuras vajadzētu uzsvērt. Es atbalstu to, ka jūs uzsvērāt šo te īstermiņa uh, mērķi 2013. gadu, līdz kuram būtu jāpanāk pārklājums ar ātrumu 2 megabitu sekundi. Es arī kopumā atbalstu citus uzsvers, ko jūs likāt savā ziņojumā. Es gribētu vērst jūs uzmanību tikai uz tādām divām, nu varbūt uz divām jomām. Uh, Es gribētu mudināt jūs atgriezties pie jūsu iepriekšējā dokumenta, kur jūs lielāku uzmanību bijāt veltījusi vairākām iniciatīvām. Man šķiet, ka vajadzētu jūs mudināt atgriezties pie šiem jautājumiem, jo e-pārvaldība, e-veselība un citas jomas kur tik tiešām ir nepieciešama dalību valstu valdību un Eiropas mēroga pieeja, dos tādu manevrēšanas iespēja arī privātām aktivitātēm un uh, privātām investīcijām. Otrakārt, šis te lozungs platjosla visiem. Protams, lai nodrošinātu platjoslu visiem, mums ir nepieciešama investīcijas un infrastruktūra un jārīkojas ekonomiski, bet uh, daži skaitļi liecina, Es esmu iegūst tos savas valsts Lietuvas. Nedošu jums šos precīzos skaitļus, bet tā kā jūs, rā, jūs arī rādījāt savus datus, tad eh, Lietuvā, teiksim, šāds DSL pārklājums tikai tuvojas 80%. Varbūt, ka mēs šo mērķi panāksim, bet no otras puses interneta lietošana ir eh, lielā mērā atkarīga no ienākumiem. Uh, Un ir e, skaitļi par to attiecībā uz mājasēmniecībām, tur teiksim, dalība tie, tie, kas ir ar visaugstākajiem ienākumiem, lieto ātrāk internetu, bet, teiksim, tie, ka, kas mazāk pelna, to vidū 20% ir internetu lietotāji. Uh, Tā kā es domāju, ka nākotnē vajadzētu arī vairāk pievērsties šīm aspektiem, bet varbūt tā varētu arī no citām valstīm piemēru ņemt. Tas ir tāds mans pirmais iespējas. Es gribētu vēlreiz apsveikt referenti un uh, es kā ēnu referents no tautas partijas grupas uzskatu, ka tas ir ļoti interesants atzinums. Paldies! Paldies, Valēns kundze, lūdzu! Paldies vēlreiz priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt komisiju Es uzskatu, ka viņi nākuši klajā ar izsvērtu un ļoti nozīmīgu priekšlikumu. Ja mēs vēlamies nopietni izturēties pret mērķi, par digitālās darbkārtības mērķi, tad mums pašiem ir jāspēr pozitīvu soļus priekš šajā sakarībā. Es uh, vēlos uzteikt platjoslas uh, veicināšanas mērķus, lai panāktu tātad šo te uh, ātrgaitas internetu pārklājumu. Stratēģiskā līmenī šīs lietas izmainīt mūsu ikdienas dzīvi un lai attīst, un attīstīt suprātru plātjoslas pakāpojums ir ļoti būtiski mūsu iedzīvotājiem, un tas arī uh, palīdzētu ieviest jauns inovatīvs pakāpojums, kur ir runa par daudz lielāku apjomu datu pārnešanas vajadzību. Es domāju, ka mūsu galvenajiem mērķim vajadzētu būt um, labākas vidas un stimulu radīšanai, lai platjoslas infrastruktūrā iekļūtu, tikt ieguldīts privāts investīcijas. Ir jādomā par uh, konkurenci un patērētāju izvēli, kas ir visbūtiskākais faktors platjoslas pakalpojumu attīstībā Eiropā, ir svarīgi nodrošināt, ka valsts regulatori īsteno konsekventu pieeju, veicinot konkurenci un uh, izmantot telekomunikāciju ietvaros minētos pamatprincips, piemēram, nediskrimināciju. Un šeit es runāju ne tikai par uh, godīgas piekļuvas nodrošināšanu un pakalpojumu konkurenci, bet arī konkurenci infrastruktūras ziņā. Mobilās platjoslas pakalpojumu, optiskā tīkla pakalpojumu, te viss ir jāņem vērā patērētāju vajadzības un pieprasījums. Otrakārt, tajās jomās, kur privātās investīcijas nav ekonomiski izdevības, uh, ir nepieciešami valsts fondi, mērķiecīgi fondi, bet es neredzu, ka te būtu runa par valsts finansējumu piešķiršanu. Šajā paziņojumā vairāk ir runa par uh, izmaksu samazināšanu, stratēģiju izstrādi un juridiskās skaidrības palielināšanu. Uh, Eiropas Savienības struktūrālo kohēzijas un lauka attīstības fondu liedrīgāk izmantošana ir ļoti būtiska, lai panāktu programmu sinerģiju infrastruktūras jomā. Pašreiz uzsvars tiek likts uz iztērēto naudas daudzumu, bet te būtu jārunā par rezultātiem, kas ir sasniegt iztērējot šos līdzekļus. Te būtu jānosaka skaidrāk mērķi un rādītāji, lai uh, līdzekļi tik tērēt efektīvāk, vajadzētu vienkāršot šo juridisko ietvaru un komisijai vajadzētu labāk uzraudzīt to, kā nacionālās valdības eh, īsteno šīs te programmas. Eiropas investīcija bankas priekšlikums vairāk iesaistīties platjoslas pakalpojumu finansēšanā, manuprāt, tas būs tāds katalizators. Uh, citām bankām, lai arī tās vairāk līdzekļu ieguldītu platjoslas projektos. Es atbalstu jaunu finanšu instrumentu izstrādi, nu varbūt ne gluži jaunu, bet, teiksim, labāk izmantot jau esošos Eiropas Savienības instrumentus, lai finansētu platjoslas projektus, piemēram, dažāda aizdevuma veidā vai vērtspapīra veidā, projektu vērtspapīra veidā. Es domāju, ka tie ir tādi ļoti nopietni pasākumi, par kuriem vajadzētu padomāt, un tas palīdzētu uh, gaidot mums jauno komisijas priekšlikumu, visi, visiem valsts fondiem būtu jābūt pārbaudāmiem, jādomā par infrastruktūru, kas atbalstītu labāku konkurenci un veicinātu patērētājiem lielāku izvēlu. Paldies, kolēģis De Angelis, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, ļoti ātrā pieeja internetam eh, būs nozīmīga ekonomiskās eh, atvešļošanās kontekstā. Tas attiecas uz transportu, uz elektrības ģenerēto enerģiju, un tas arī ir ļoti būtiski Eiropas digitālajai darba kārtībai. Tā ir daļa no Eiropas 2020. gada stratēģijas iekļaujošai inteliģentai un ilgspējīgai attīstībai. Es gribu pateikties referentai par eh, viņas lielisko darbu, jo īpaši saistībā ar pozitīviem punktiem, uz kuriem viņa norādīja. Piemēram, par jauno tīklu izveidi. Es domāju, ka līdztiesīga pieeja tirgumu, telekomunikāciju tirgumu ir princips kuru nevar uzsvērt pārāk daudz. Tas vienmēr ir ļoti svarīgs. Un es gribētu, lai šis ziņojuma projekts ņemtu vērā papildu atsaucis uz uh, godīgiem noteikumiem, nodrošinot pieeju tīklam. Un arī uz pienākumiem infrastruktūras izveidē un investīciju piesaistē. Un vēl viena lieta, uz ko es gribētu norādīt. Laikā, kad Eiropa izšķiras investēt uh, platjoslas uh, paplašināšanā, lai tā būtu pieejama gan pilsētās, gan lauku rajonos. Jādomā par pasākumiem, kā varētu novērst e, monopolu stāvokli daudziem operatoriem, jo 2020. gadā ātrums būs 30 megabaiti. Tāds būs ātrums pieejams katram iedzīvotājiem, un tāpēc ir nepieciešams ņemt vērā patērētāju vajadzības pilnīgi caurskatāmā tirgu. Paldies! Gracias, eh, prezidente. E, eh, bueno, yo quiero empezar. Kastījo kundze, paldies priekšsādātāji. Es gribētu iesākumā pateikties referentei Zavēlas kundzei par viņas neoficiālo dokumentu, darba dokumentu, ko viņa mums ir sagatavojusi, lai mēs varētu to apspriest. Es domāju, ka svarīgi uz to raudzīties komisijas komunikācijas kontekstā. Ir trīs lietas - radiospektrs, ieteikums um, nodrošināt pie nākošās paudzes tīkliem un šis te plāns par plati joslu. Es domāju, ka tam tas jāskata līdztekus komisijas priekšlikumam par publiski regulēto pakalpojumu. Mēs uh, apspriedīsim Gunāru Hokmērku sagatavoto dokumentu, un es domāju, Zavēlas kundze ir taisnība, kad viņa uzsver, cik svarīgs ir spektrs. Viņa saka, ka jānodrošina, lai 800 MHz josla būtu pieejama digitāla un analogajam lietotājiem. Es domāju, ka te kaut kas nav pieņi, pieminēts, un uh, šī kļūda būtu jālabo. Komisija savā digitālajā darba kārtībā ir norādījusi, ka mērķis ir tāds, ka līdz 2020. gadam visām maisaimniecībām būs pieeja plati joslai ar ātrumu 30 megabaiti. Un cits mērķis bija, tas paredzēja nodrošināt, ka 50% vai vairāk no Eiropas mājasemniecībām ir abonējušas pāri par 100 megabaitiem. Daži uzskatīs, ka šie mērķi ir pārāk ambiciozi un prasa pārāk liels naudas līdzekļus, ņemot vērā pašreizējo krīzes situāciju. Jo pat tie, kas bieži lieto internetu, neuzskata, ka viņiem vajadzīgi 100 megabaiti. Taču ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un progresu arī dažādu joslu attīstībā, es uzskatu ka tīs vien internets uh, mūsu dzīvē spēlēs vēl lielāku lomu, kā jūs zināt, te jau arī ir izskanējuši te lietu internetu koncepcija. Jo tad, kad tā situācija kļūs par īstenību, tad mums, protams, internets būs vajadzīgs vēl ātrāks. Jo, kā jau es sacīju, komisijas digitālajā darba kārtībā minēts, ir tas, ka mums jānodrošina, ka mēs šos eh, ātrumus sasniegsim pēc iespējas ātrāk. Un kad jādomā par laiku, Kalfin kungs tagad. Much, uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties, uh, tāpat kā citu kolēģi to darīja referentei par šo darba dokumentu. Uh, Es domāju, ka tas ir ļoti labs pamats diskusijām par šo ļoti svarīgo jautājumu. Mūsu grupa, sociāldemokrāta grupa, atbalsta visu, kas ir saistīts ar ātrāku to mērķu attīstību, kas ir noteikti dig digitālajā darba kārtībā un ar jauno tehnoloģiju attīstību. Mums ir jāpiemina arī runājot par infrastruktūru un internetu lietošanu, ļoti svarīgas idejas, par kurām mēs visu laiku arī diskutējam šeit parlamentā tīkla neutralitāte un universālu pakalpojumu piedāvāšanu. Un tad, kad mēs runājam par simtprocentīgu nosagumu platļos internetam, tad eh, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, lai neieviestu uh, diskriminējošas politikas, lai būtu tiešām iespēja sasniegt visus cilvēkus ar šo pakalpojumu. Protams, ka ar infrastruktūru nepietiek, un tas tiek minēts arī Cevels kundzes dokumentā. Ļoti svarīgi ir skatīties, kādi pēc tam būs pakalpojumi, kāds būs uh, interneta lietojums saturs platjoslas internetam, jo šīs infrastruktūras vērtība tādējādi paaugstinās, ja to patērētāji var izmantot. Uh, Es atbalstu tos ieteikumus, eh, kurus eh, referenti sāka par kiberdrošību. Mūsu Eiropas Savienībai tiešām ir jāspēr vajadzīgie soļi šeit, un es eh, labprāt redzētu, lai ENISA vai citas aģentūras tiktu iesaistītas un nodrošinātu labāku kiberdrošību, ja mēs runājam par platjoslas internetu. Uh, Es atbalstu arī referents priekšlikumu izveidot ES eh, e darba grupu par IKT infrastruktūras attīstības stratēģiju. Šeit ir vajadzīga lielāka saskaņotība. Mēs to atbalstām, mēs par to daudz runājam, bet eh, bieži vien eh, dalību valstīm pašīm, pašām nav tādas konkrētas idejas, kas būtu jādara. Vēl viens svarīgs jautājums ir privātā sektora iesaiste. Uh, Kad mēs runājam par platjoslu, tad eh, mums ir jārada iespējas publiskām privātajām partnerībām, īpaši attiecībā uz universāliem pakalpojumiem. Bet šeit šobrīd ir jāsaka, ka neesam vēl atraduši pareizos instrumentus, lai to pietiekam atbalstītu. Ir arī gadījumi, kad tiek sajaukts publiskais un privātais finansējums, bet rezultāti ir tā diezgan nevēlam. Piemēram, tad, kad ir publiskais finansējums, tiek izveidota infrastruktūra. Vienā no dalību valstīm par to tika ziņots presī, tad ar valsts naudu tiek uzbūvēta infrastruktūra un pēc tam uh, tik un tā patērētājiem, kas to lieto, par to ir jāmaksā privātajiem šīs infrastruktūras pārvaldītājiem, kas, manuprāt, ir labs piemērs, kā tam nevajadzētu notikt, kad mēs runājam par privātajām publiskajām partnerībām. Visbeidzot, es arī domāju, ka runājot par platjoslas attīstību, mums ir jāsaskaņo attiecīgo iesaistīto pušu intereses gan privātā sektora, gan valstu un reģionu intereses, un šeit ir eh, dažādas īpatnības vietējās politikas un eh, citas politikas, kas arī ir jāņem vērā. Mums beidzot, žēl, ka tātad uh, ekonomikas attīstības plānā mums bija paredzēti uh, finanšu līdzekļi uh, plātjoslai un, uh, diemžēl, ja mēs paraugāmies uz šo uh, tērēšanas veidu, tad daudzas valstis šīs finansējums nemaz nesasniedz Eiropas Savienībā, un to vajadzētu novērst nākotnē. Hokmar kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāju kungs un paldies referentei par iespēju apspriest platjoslas stratēģijas virzību. Man ir divi pārdomu punkti. Pirmkārt, par finansējumu. Ja mēs par to diskutējam, tad varbūt mums vajadzētu vēl skaidrāk teikt, ka tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem kohēzijas un uh, uh citiem fondiem, tātad nodrošināt, lai mums būtu pēc iespējas labāka kapacitāte un ātrums, un šeit būtu jāveic investīcijas, ja nav pieejams privātās investīcijas. Es piekrītu Valjānas kundzei, ka mums vajadzētu uh, pēc iespējas lietot publisko finansējumu. Tas nozīmē, ka mēs, tad pieredze rāda, ka mēs ļoti tālu varam iet, bet mums vajadzētu panākt vēl labāku kapacitātu un nosagumu. Un šeit varētu izmantot reģionālo un kohēzijas fondu finansējumu, jo tas tiešām atbilst šo fondu mērķiem. Otra lieta Kad mēs runājam par platjoslu, eh, mums ir tendence runāt vai nu par eh, šķied, optiskās šķiedras eh, līnijām, kas ir fiksētā, vai par mobilajiem tīkliem, bet uh, faktiski tas viss ir daudz vairāk sasaistīts. Tie, kas lieto Wi-Fi internetu šeit, uh, lieto šo te bezvadu internetu vienlaikus ar fiksētās līnijas savienojumu. Un tad, kad jūs esat pilsētā un lietojat jūs savu mobilo telefonu un internetu tajā, tad tas ir mobilais internets uh, līdz brīdim, kad tas sasniedz fiksēto līniju. Un uh, pieaugums platjoslas uh, uh pārraidē ir ļoti liels runājot par mobilo internetu. Aplēses ir tāds, ka uh, No pagājušā gada līdz 2014. gadam eh, tas būs palielinājies 27 reizes. Tas ir milzīgs apjoma pieaugums, un, protams, tas nemaz neapstāsies. Un tā strateģiska programma mēs šeit runājam, tās par izējas punktu ņem 2013. un 2014. gadu. Un tad lietas eh, vēl straujāk attīstīsies. Un tas ir svarīgi ne tikai telekomunikāciju nozarei vai jauniem pakalpojumiem, kas varētu parādīties, uh, balstoties uz, šiem, uh, uz šo infrastruktūru, telekomunikāciju infrastruktūrā. Mēs uh, varētu redzēt, ka parādās tādi Eiropas Google vai Yahoo vai arī kaut kādi biznesa modeļi, bet arī parastajai ekonomikai te ir potenciāls. Lielākais uzdevums visām Eiropas nozarēm ir panākt ražīguma pieaugumu. Un tāpēc es gribētu uzsvērt to, ka mums ir ļoti izlēmīgi jāiet uz priekšu, atverot uh, iespējas kapacitātei un ātrumam. Mani pārsteidz fakts, ka kādreiz mēs runājam par 100 megabaitiem 2020. gadā, Dienvidkorejā jau tagad ir sasniegts uh, tūkstošu megabaitu ātrums lielākajai daļai lietotāju un ASV. Viņiem arī ir ļoti tālajoši mērķi. Un runājot nemaz par to, kas notiek Ķīnā. Es to saku, jo dažkārt man ir sajūta, priekšsādātāja kungs, ka mēs plānojam būt trešie nākotnē, un tas nav tas veids, kā iesaistīties globālajā konkurencē. Risks ir tāds, ka mums varētu tas arī izdoties, draugi. Un tāpēc es gribētu aicināt referenti runājot par uh, platjoslu, būt vēl ambiciozākai. Um, nav runa tikai par šiem te 800 MHz. Šīs uh, datu pārraides apjoms uh, pieaugs tik ļoti, ka mēs vairs uh, nevarēsim uh, attīstīties, mums ir jāatbrīvo citas spektra daļas. Protams, jārespektē pastāvošie dienesti, televīzija un citi uh, publiskie dienesti, bet mums ir jāpaplašina vēl šī josla, jāizmanto spektra daļas pēc iespējas efektīvākā veidā. Protams, respektējot kultūru, bet, protams, nodrošinot arī, lai kultūra var iesaistīties šajā jaunajā attīstībā. Jau šobrīd mēs tuvojamies šim apjomam, ka 70% jau tagad mobilajā internetā ir video, un ne tikai YouTube, bet arī tiešām nopietnas kultūras saturs. Un ja mēs nevarēsim šeit panākt progresu, priekšsādātāja kungs, tad mēs būsim trešie vai ceturtie pasaulē, un es domāju, ka mums vajadzētu apņemties iegūt pirmo vietu, un tie, kas tam nepiekrīt, to var ierakstīt protokolā, bet uh, es domāju, ka tam būtu jābūt mūsu mērķim. Darga kolēģi, tagad mums ir liet divas minūtes vai pusotra minūte. Tikā kundze vēl gribēja runāt, bet Lūdzu ļoti īsi, jo referentei vēl ir jādod iespēja kaut ko pateikt. Lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe doamna Savela pentru... Paldies! Es gribētu apsveikt Savelas kundzi par dokumentu, ko viņa mums iesniedz. Paldies par to! Uh, Runājot par iniciatīvas ziņojumu attiecībā uz komisijas paziņojumu, diemžēl 2008. gadā, kad sākās ekonomiskā krīze, komisija savā ekonomikas atjaunotnes plānā apņēmās nodrošināt simtprocentīgu plātjoslas pārklājumu līdz 2010. gada beigām. Diemžēl tādēļ, ka mēs nevaram to nodrošināt ar regulējumu, un mēs, mums neizdevās to panākt, komisijai to neizdevās panākt, diemžēl mums tas viss neizdevās. Komisija apņēmās to izdarīt līdz 2013. gadam, un es ceru, ka pēc šīta ziņojuma komisija rēģēs pieņemot dokumentu, kurā tā apņemsies šo mērķu sasniegt. Es domāju, ka ir ļoti būtiski runāt arī par visu cilvēku iekļaušanu informācijas te tehnoloģiju sabiedrībā. Platjos, lai būtu jāaptver arī izolēti reģioni un nabadzīgāki reģioni. Varbūt mums vajadzētu runāt par platjoslas piekļuvi kā par tādu vispārīgu universālu pakāpojumu, lai ikvienam būtu piekļuve noteiktiem pakāpojumiem un lietojumiem, ko nodrošina ar platjoslu. Uh, Un pēdējais, par ko gribētu runāt, ir tas, ka es ziņojumā gribētu redzēt tekstu, kas attiektos uz pašreizējo finanšu pers pašreizējās finanšu perspektīvas vidustermiņu pārskatu, tā lai mēs varētu garantēt, ka šis simtprocentīgais platjoslas pārklājums līdz 2013. gadam tik tiešām tiek nodrošināts. Un, protams, ir jābūt tādiem lietojumiem, uh, kas attiecīgi to atbalsta, bet paldies jums priekšsēdētāji. Un tagad es vislabprātāk dotu vārdu Cēlēls kundzei. Es nezinu, varbūt, ka komisija vēl vēlas izteikties. Ja varbūt, ka jūs varat atturēties šobrīd. Jo, ja tas būtu priekšlasījums pusstundas garumā, tad nē. Nē, es vienkārši gribētu pateikties um, referentēju un uh, teikt, ka mēs atbalstam šo te ziņojumu. Paldies! Tas bija labākais izteikums, ko mēs šodien esam dzirdējuši. Lūdzu, priekšsēdētāji Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem saviem kolēģiem. Šīs bija ļoti konstruktīvas un iedvesmojošas debates, un es esmu ļoti priecīga. Šie komentāri man bija ārkārtīgi svarīgi, un tie man motivē izstrādāt daudz labāku ziņojumu. Es nerunāšu detalizēti, bet pavisam noteikti Es pierakstīju visu to, ko jūs šeit sacījāt, un mēs strādāsim ar visiem jums, lai izstrādātu tādu iedvesmojošu ziņojumu ar skatu nākotnē. Es domāju, ka šis ir viens no būtiskākajiem sektoriem Eiropā. Vienīgais komentārs ir tāds, ka es nedaudz rezervēt attiecos pret tādu ļoti augstu ambīciju iekļaušanu nu, šajā te tekstā, jo man vēl īsti nav skaidrs, kādi būs finansēšanas instrumenti, vai, teiksim, vispār fin jaunie finansēšanas instrumenti, kas būs mūsu rīcībā. Bet tas, ko jūs sacījāt, man bija ļoti vērtīgi dzirdēt, un šīs diskusijas bija ārkārtīgi produktīvas. Priekšsēdētāja kungs, es domāju, ka pēc tā, ko mēs dzirdējām šodien šeit, mums ziņojums būs daudz labāks. Lielas paldies Abels kundzei par, šo, par šiem pēdējiem vārdiem, un es gribētu kolēģiem vēlēt labu darbu. Rītdien mēs turpināsim darbu. Paldies!